Ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, godātie kolēģi. Man ir liels prieks un gods sveikt jūs visus šeit, Eiropas parlamentā. Sveicu jūs mūsu šodienas konferencē. Nu, Vispirms gribu sveikt Eiropas padomes, Eiropa padomes priekšsētāju Hermanu Van Rompeju, kas Mums šodien pievienojās arī Jose Manuelu Barozu, Eiropas komisijas priekšsādātāju. Sveicu jūs parlamentā. Man ir liels prieks arī švei, sveikt šeit Grieķijas parlamenta priekšsādātāju Memarākis kungu. Mēs šodien kopā vadīsim šo uh, mūsu konferenci Un sveicu, protams, arī jūs visus. Sveicu jūs atklāšanas sesijā mūsu starp parlamentu nedēļā. Tagad mēs jau otro reizi tiekamies organizējot šo konferenci kopā ar nacionālajiem parlamentiem atbilstoši 13. pantam līgumā par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību. Šo konferenci uh, organizēja un arī vadīs Eiropas parlaments kopā ar Grieķijas parlamentu. Es gribētu sākumā sveikt Grieķijas parlamenta priekšsādātāju, godatais kolēģi Memarākis. Paldies jums par lielisko sadarbību. Mēs eh, daudz strādājām kopā, gatavojoties šai konferencei. Un gatavojot to, ļoti aktīvi un ražīgi sadarbojāmies. Tas pierāda, ka mēs esam panākuši lielu progresu un varēsim arī turpināt šo veiksmīgo sadarbību starp Eiropas parlamentu un valstu parlamentiem. Pagājušajā gadā mūsu konference pavērusi jaunu lapusi Eiropas parlamentu vēsturē. Tas bija vēsturisks notikums gan valstu parlamentiem, gan Eiropas parlamentam. Mums izdevās izstrādāt kopsakarīgu pieju Eiropas pusgadam. Pagājušajā gadā simts dalību valstu parlamentu pārstāvji no 23 valstīm piedalījās pirmajā konferencē. Šogad uh, pie mums ir ieradušies vairāk nekā 150 parlamentārieši. Tas ir ļoti spēcīgs signāls. Tas rāda, ka abas puses dara visu, lai pastiprinātu mūsu sadarbību un uzlabotu demokrātisko kontroli Eiropas pusgadam un ekonomikas politikas koordinācijai. Mēs vēlamies kopā padomāt par to, kā varētu stiprināt monetāro savienību un tās demokrātisko kontroli. Mēs runāsim šodien par izaicinājumiem, ar kuriem saskarāmies kā parlamentārieši. Pagājušajā gadā mēs panācām lielu progresu, stiprinot saites starp Eiropas parlamenta un valstu parlamentu deputātiem, un šo sadarbību turpināsim arī šogad. Trīs dienu garumā mēs runāsim par vairākām tēmām, kas ir saistītas par monetārās savienības stiprināšanu. Mēs nodrošināsim atvērtas diskusijas un darīsim visu, lai ekonomiskās pārvaldības struktūras būtu leģitīmas. Arī politiskās grupas organizēs pasākumus, lai stiprinātu mūsu diskusijas. Mēs centīsimies uh, izstrādāt kopīgu izpratni par Eiropas Savienības politikām, bet, protams, mēs vēlamies darīt arī ko vairāk. Mēs vēlamies izveidot politisku arēnu, kopīgu arēnu, kur mēs varēsim apvienot savus spēkus. Un esmu pārliecināts, ka mēs, Eiropas parlamenta deputāti, neesam uh, Eh, sāncenši ar valstu parlamentu deputātiem. Mēs strādājam kopā un mums visiem jāpanāk, lai demokrātiskā kontrole tiktu īstenota visos līmeņos. Mēs visi vēlamies Eiropas integrāciju un tā ir iespējama tikai cieši sadarboties ar dalību valstu parlamentiem. Lisabonas līgums ir nosauks par parlamentu līgumu. Tagad beidzot uh, tas ir jāiedzīvina. Lisabonas līgums ir stiprinājis gan dalību valstu parlamentu, gan Eiropas parlamenta lomu. Tagad mums ir vairāk pilnvaru uh, strādāt Eiropas līmenī, arī subsidiaritātes jomā un labākas iespējas piedalīties lēmumu pieņemšanā. Protams, mums ir jāstrādā kopā un jānodrošina starp parlamentu darbs. Eiropas parlaments ir jau spēris vairākus soļus, lai a, panāktu a, parlamenta lomas redzamību Eiropas līmenī. Jā, tik tiešām izskatās, ka mums ir lieliskas izredzes bet ja mēs palūkosimies, kas notika ekonomikā, tā bija krīze, un situācija ir mainījusies. Eiropas Savienībā notika viens krīzes samits pēc cita. Un visi eiropieši piedzīvoja, ka svarīgie lēmumi tika pieņemti ar slēgtām durvīm. Bija ļoti daudz samitu, un valstu un valdību vadītāji tikās vienu reizi pēc citas. Vairāk kārt es rīkojos diezgan pro provokatīvi, jo es nosaucu to par vīnas kongresiem, kad ministri uh, centās pieņemt lēmumus, neiesaistot parlamentus. Un es gribu uzsvērt, ka krīzes laikos tas varētu būt izņēmuma kārtā pieņemams, bet izņēmums nedrīkst pārtapt par pareizo, parasto rīcību. Dāmas un kungi, krīzes pārvaldība ir ļoti svarīgs uzdevums un nepieciešams lai parlamenti tiktu tajā iesaistīti. Ja parlamenti jūtas uh, nospiesti malā, piemēram, Briselē, mēs bieži vien dzirdam, ka parlamenti ir laika zaudējums. Parlamenti tikai tērējot naudu un laiku, un nevajadzētu tos iesaistīt, pieņēmot svarīgus lēmumus. Un ja tas tiešām tā ir, ja šādi viedokļi izskan, tad mums vajadzētu darīt visu, lai tam pretotos. Kad tika runāts par Banku Savienību, mēs piedzīvojām, ka, eh, kad tika runāts par banku eh, eh, noregulēšanas mehānismu, parlaments tika atstumts malā. Starpvaldību mehānisms bija tas svarīgākais, un ir skaidrs, ka parlaments iestājas pret šādu risinājumu. Tagad tiek runāts, ka mums vajadzētu vairāk Eiropas, bet vairāk Eiropas un mazāk parlamentārisma. Tas nav iespējams. Mums vajadzētu interesēties par to, kas notiek visā Eiropā un mūsu kaimiņu valstīs. Mums ir jāsaprot, ka mēs visi esam vienā un te pašā laivā. Dāmas un kungi! Mums vajadzētu uh, tuvoties tagad Eiropas ekonomikas pārvaldības politikai. Un svarīgs solis šajā virzienā būtu atvērtas diskusijas starp dalību valstu parlamentiem un Eiropas parlamentu. Tas ir pamats visai ekonomikas pārvaldībai Eiropā. Mums ir uh, nepieciešams šīs parlamentārais pamats. Tieši tāpēc starp parlamentu nedēļa ir pasākums, kas apvieno Eiropas parlamentu un dalību valstu parlamentus. Mēs ne tikai atskatīsimies uz gadu pārskatiem un panākto, mūsu diskusijās mēs spērsim vēl vienu svarīgu soli, izveidojot jauno Eiropas mēroga demokrātiju. Mēs strādājam tagad visi kopā Un uh, tas ir milzīgs jauninājums, kaut kas tāds nav pastādējis Eiropā. Mēs vēl nezinām, kas notiks un kādi būs mūsu darba rezultāti, jo, kā es jau teicu, uh, nekas tāds nav vēl noticis. Un tieši tāpēc situācija ir tik interesanta. Tieši tāpēc es tā priecājos par to, ka 150 dalībvalstu parlamentu pārstāvji ir klāt, lai piedalītos šajā pasākumā. Es nezinu, vai te klāt ir 50 vai vairāk komiteju pārstāvji, bet katrā gadījumā ļoti daudzi ir klāt. Daudzi no jums ir komiteju priekšsēdētāji un parlamentu priekšsēdētāji arī dzami. Es ceru, ka cienot cits citu, mēs turpināsim šo darbu tikpat veiksmīgi kā līdz šim. Uh, un izveidosim tādu satvaru, kas ļaus 28 valdībām Eiropas Savienībā plus Eiropas komisijai visiem kopā strādājot, izveidot tādu izpildvāras bloku, kas būs uh, pakļauts parlamentu kontrolei. Vēlreiz sveicu jūs visus un ceru, ka uh, šajā nedēļā notiks ļoti intensīvas un ražīgas diskusijas. Pitā, kolēģi Maimarakis. Lūdzu, kolēģi Maimarakis. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Paldies. Eiropas parlamenta priekšsēdētāja kungs, Eiropas parlamenta priekšsēdētāja kungs, Eiropas komisijas priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, dārgie kolēģi. Dargie Eiropas parlamenta un valstu parlamentu kolēģi! Es ļoti priecājos būt šodien jūsu vidū šajā ilgi gaidītajā konferencē, kas oficiāli aizsāks Grieķijas prezidentūras termiņu. Un šī būs pirmā no septiņām konferencēm, ko ir paredzējusi Grieķijas prezidentūra. Tātad oktobrī bija uh, konference, kas notika Lietuvas prezidentūras laikā, un tā norisinājās Viļņā. Mērķis bija aktīvāk sadarboties uh, parlamentu starpā, runājot par uh, ekonomikas uh, mehānismiem un finanšu pārvaldības jautājumiem, kas saistās ar valsts finansēm, kā arī citiem jautājumiem. Tātad visi uh, mehānismi, kurus izstrādājusi Eiropas Savienība, lai cīnītos ar krīzi un tās sakām tika diskutēti un tiks diskutēti. Es ļoti priecājos, ka šī konference notika Briselē, Eiropas parlamenta telpās. Priecājos par sadarbību starp parlamentu un valstu parlamentiem Tas ir jāatbalsta visām pusēm, gan Eiropas parlamenta deputātiem, gan valstu parlamentu deputātiem. Tādējādi pārstāvot Eiropas pilsoņu, Eiropas iedzīvotāju intereses. Es eh, vēlētos eh, gandarījumu izteikt par eh, priekšsēdētāju Šulca kunga ieguldītajām pūlēm, kā arī uh, atzinīgi vērtēju Nacionālo parlamentu ieguldīto darbu šajās debatēs, jo šeit mēs varam redzēt skaidru piemēru tam, kāda nozīme ir Nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentam un sadarbībai starp abām pusēm. Tādējādi izskaužot demokrātijas deficītu, kas, diemžēl, joprojām ir realitāte atsevišķās Eiropas daļās. 2014. gada sākums bija zīmīgs tādā ziņā, ka Eiropa palēnām taču sāk atgūtu ekonomisko izaugsmi pēc 18 mēnešu recesijas. Inflācija ir zemā līmenī un Eiropas atgriešanās pie ekonomikas izaugsmes eh, pamazām iezīmējies. Konkurētspēja un iekšējais pieprasījums eh, ir sagaidāms ar pozitīvu izaugsmes, eh, pozitīviem izaugsmes rādītājiem Ir skaidrs, ka ir bijušas arī kļūdas un uh, problēmas uh, Eiropas uh, institūciju, nepietiekama pāraudzība, kā arī nepietiekami mehānismi Eiropas līmenī, lai risinātu šīs problēmas, nepietiekama pārvaldība nacionālo parlamentu un valdību ziņā. Ir skaidrs, ka ir radies izaicinājums, kas ir ārkārtīgi nopietns. Un um, parāds atsevišķās valstīs ir sasniedzis uh, ļoti nopietnus apmērus, uh, ka arī jauniešu bezdarbs uh, ir ārkārtīgi nopietna problēma, ar kuru saskaras daudzas Eiropas valstis šobrīd. Tāpat atšķirības starp ziemeļu un dienvidu daļu aizvien padziļinās. Gan kapitāla, gan cilvēku resursu plūsma šobrīd uh, aizplūst uh, prom no šiem uh, reģioniem, kurus skārus krīze, un tas tikai padziļina problēmas un tās sāsina. Es vēlētos nedaudz runāt arī par savu valsti. Grieķijas struktūrālās vājās vietas novadušas Grieķiju pie krīzes, par kuru daudzkārt arī ticis runāts, taču šobrīd eh, Grieķija ir īstenojusi pielāgošanas programmu un um, pateicoties tai ļoti nozīmīgos um, apmēros Grieķija ir varējusi samazināt deficītu par 13,4% no IKP primārais deficīts 10,8% eh, ir eh, arī ļoti pozitīvs eh, rādītājs, kas jau sācies 2013. gadā. Tāpat Grieķija ir varējusi atgūt divas trešdaļas konkurētspējas, ko tā zaudējusi laika posmā no 2001. līdz 2009. gadam. Grieķija ir veikusi dažādas procedūras un operācijas, lai uzlabotu struktūrālās problēmas. Tas attiecas kā uz pensiju sistēmas reformu, kā arī uz valsts administrācijas jomām, tieslietām, veselības, izglītības un apdrošināšanas sistēmas jomām, darba tirgu un citiem aspektiem. Ir jāatzīst, ka sociālekonomiskajā ziņā ir uh, nācies maksāt ļoti augstu cenu. Salīdzinājumā 2009. gadu Grieķija ir sešu gadu garumā piedzīvojusi recesiju, bezdarba līmenis pašreiz ir sasniedzis 27% un jauniešu vidū tie ir 57%. Trešdaļa iedzīvotāji saskaras ar uh, draudiem nonākt pie nebadzības sliekšņa. Un šeit mēs varam runāt um, par um, pro programmu, kas ir saistīta ar um, sociālo palīdzību un atbalstu, uh, jo ir jāatzīst, ka tieši iedzīvotāji ir uh, izjutuši vissmagāk šo krīzi. Šīs um, problēmas neapšaubāmi ir um, veicinājušas eiroskepticismu. Un um, ne tikai Grieķijā, bet arī citās valstīs. Ir uh, nepieciešams nodrošināt redzamus konkrētus rezultātus, ko Eiropas iedzīvotāji varētu izjust lai tie būtu taustām rezultāti un lai tiešām būtu redzami tie guvumi, ko var gūt uh, esot uh, Eiropas Savienībā. Dāmas un kungi, vēlos piebilst, ka pagājušo gadu novembrī publicētās uh, pārskats par 2014. gada izaugsmi atspoguļo konkurētspējas eh, un citu rādītāju izaugsmi Eiropas Savienībā, taču nodarbinātības un izaugsmes šķēršļi Eiropas Savienībām ir eh, šķēršļi, kas ir saistīti ar dažādiem aspektiem, tostarp ar eh, mazo un vidēju uzņēmumu problemātiku. Banku savienības uh, ieviešana un īstenošana ir ļoti nozīmīgs solis, kas varētu nodrošināt uh, izaugsmi arī ilgtermiņā. Eiropas uh, Savienības uh, padome nesen ir vienojusies par vienotā konsolidācijas mehānisma pamatnostādnēm, kas neapšaubāmi arī nostiprinās pārliecību par uh, sistēmas uzticamam, uzticamību un pārtrauks aburto loku, kas uh, līdz šim ir uh, kavējis uh, Eiropas Savienības finanšu sektoru un banku sektoru nostiprināšanos uh, un uzticamību. Tādējādi varētu rast zināmu imunitāti pret iespējamiem riskiem un briesmām, kādas varētu rasties nākotnē. Un risināt problēmas, kas saistas ar reālo ekonomiku un tās nosacījumiem. Jo, lai cīnītos ar grūtībām un problēmām, ir jāskata reālās ekonomikas rādītāji un ir jāsaprot, kā to vērtē parasts uh, Eiropas iedzīvotājs. Jo tieši Eiropas iedzīvotāji ir tie, kuri saskars ar sekām vismagāk. Līdz ar to šīs programmas pamatā un šo uzstādījumu pamatā galvenokārt ir jāņem vērā tieši iedzīvotāju intereses. 2013. gadā mēs pirmo reizi pilnībā piedalījāmies Eiropas semestri īstenošanā. Rezultāti tika uzskatīti par ļoti apmierinošiem, kaut arī vēl ir labojamas lietas. To var ieskatīt par eh, sabalansētu uzstādījumu ar skaidriem un taustāmiem mērķiem, kas atstāja pietiekami lielu rīcības brīvību arī dalībvalstīm. Tāpat ir bijusi lielāka individu, individuāla pieeja un diferencēšana, lai būtu iespēja koncentrēties uz katras konkrētās valsts problēmām un makroekonomiskajiem rādītājiem un problēmām. Kas attiecas um, uz budžeta jautājumiem, programmas, budžeta programmas projekts um, divpakas kontekstā tika skatīts no tāda viedokļa, kas ir saistīts galvenokārt ar struktūru, struktūrālām problēmām. Un ir skaidrs, ka makroekonomiskās atšķirības un līdzsvaru trūkums ir ļoti būtisks aspekts šajā kontekstā. Finanšu konverģence ir vitāli svarīga, lai būtu nodrošināta līdzatbildība lēmumu pieņemšanas ziņā. Līdz ar to ir pilnīgi noteikti nepieciešams tam veltīt nepieciešamo uzmanību šiem jautājumiem un veltīt nepieciešamo uzmanību parlamenta un valstu parlamentu līdzdalībai. Jo šīm institūcijām ir jāvar atspoguļotu Eiropas Savienības pilsoņu bažas un problēmas. Ir nepieciešams nodrošināt gan lielu caurskatāmību, lai nodrošinātu uzticamību un reizē arī efektivitāti. Šobrīd šie jautājumi atspoguļoti Eiropas Savienības darba kārtībā, ar nepacietību gaidu šo finanšu un ekonomisko jautājumu dialogu un debates. Paldies jums visiem, un Grieķijas prezidentūra darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu veiksmīgu sadarbību starp Eiropas un valstu parlamentiem. Liels paldies uh, Memarakis kungam! Un tagad uzklausīsim Eiropas komisijas priekšsādātāju Jose Manuelu Barosu. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! parlamentu priekšsēdētāji, Grieķijas parlamentu priekšsēdētāji, Eiropadomas priekšsēdētāji, godātie Eiropas parlamentu un Nacionālo parlamentu deputāti, dāmas un kungi. Vispirms gribu pateikties par to, ka uzaicinājāt man piedalīties šajā konferencē. Es uzskatu, ka Eiropas starpparlamentārā nedēļa eh, ļauj apvienot vienu vietu dažādus viedokļus veicinot debatas un Eiropas Savienības demokrātisko pamatu tālāku attīstību. Domāju, ka lielākajai daļai no mums ir eh, izteikt vēlme izmantot vēl neizmantoto ekonomikas potenciālu un atrast labāko veidu, kā to īstenot. Kā panākt, lai Eiropā atkal atsāktos izaugsme, kas ir ilgtspējīga un iekļaujoša. Es zinu, ka dažreiz šādas ambīcijas noved pie nepacietības un konstruktīvas kritikas. Tas, protams, nav slikti, bet ir svarīgi atcerēties, no kurienes mēs nākam un kur mēs patreiz atrodamies. kas attiecās uz ekonomikas pārvaldības izaicinājumiem e, Eiropai, tad šī izaicinājumi bija e, visai lieli vēl pirms krīzes, un situācija ir kļuvusi vēl sarežģītāka. Mums nākas labot kuģi vētras pašā viducī, un mēs to darām, un mums izdodas to izdarīt. Uh, Es domāju, ka krīze ir devusi mums iespēju izdarīt tādas izmaiņas, kas pirms krīzes likās neiespējams. Dažas no eh, šīm pārmaiņām pat bija neiedomājams. Gadu gaitā soli pa solim mēs esam izmainījuši Eiropas Savienības ekonomikas pārvaldības sistēmu līdz nepazīšanai. Tas, protams, nenozīmē, ka mūsu patreizējā sistēma ir perfekta un ka esam darbu paveikuši Šīs dienas diskusijas, esmu pārliecināts, pierādīs to, ka vēl ir iespējams šo sistēmu pārveidot, un tai ir nepieciešams nopietnas politiskās debatas, ieskaitot arī šo fórumu. Bet tas apliecina arī to, ka esam nogājuši garu ceļu īsā laikā. Es domāju, ka atzīstot grūtības un problēmas, kas Eiropā joprojām pastāv, piemēram, bezdarbs un ārkārtas situācija sociālā nodrošinājuma jomā dažās valstīs, es domāju, mums ir jābūt lepniem par paveikto attiecībā uz ekonomikas pārvaldību Eiropas līmenī un par to, ka esam izstrādājuši nosacījums, lai šāda krīze vairs neatkārtotos, bet ja tā arī notiktu, tad lai mēs tai būtu gatavi. Pirms gada vai diviem cilvēki runāja par Grieķijas glābšanu, par to, ka Grieķija varētu aiziet no Eirozonas, bet tagad Grieķija ir Eiropas Savienības padomas prezidējošā valsts, un mēs dzirdējām no Grieķijas parlamenta priekšsēdētāja, ka Grieķija ar lepnumu pilda savus prezidentūras pienākumus. Neaizmirsīsim, ka pirms, dažie, pirms neilga laika tā saucamie eksperti paredzēja eiro valūtas eh, devalvēšanos un pazušanu, bet tagad Latvija ir pievienojusies eirozonai pēc nopietnām reformām un ļoti smagām un grūtām um, eh, konsultācijas programmām. Daži pirms laika paredzēja, ka Eiropas Savienība sabruks, bet pavisam nesen Eiropas Savienībai pievienojās Horvātija kā 28. dalībvalsts. Neaizmirsīsim, ka dažas no problemātiskajām valstīm patreiz uzrāda labākus rādītājus tirgos nekā tās valstis, kuras neprasīja glābšanas programmas. Un dažas no iepriekš atpalikušajām uzrāda straujākus izaugsmas rādītājus nekā Eirozonas valstis. Un dažas no valstīm, kā īrija, šīs programmas jau ir pabeigušas, vai Spānija, piemēram, kas tuvojas eh, finanšu un banku palīdzības programmas noslēgumam. Es domāju, svarīgi ir atcerēties, kur bijām un kur esam, un atzīt to, kāda bija trūkuma sākumā. Īsumā gribētu pieminēt tās nepilnības, ar kurām nācās saskaties iepriekšējā sistēmā. Pirmkārt un galvenokārt es uzskatu, ka Eiropas pārvaldības sistēma bija pārāk maiga. Tā bija nepietiekama, lai piespiestu dalībvalstīm veikt nepieciešams struktūrālās reformas. Dažreiz šī programma bija nepietiekama, lai Eiropas komisija varētu pārbaudīt uh, dalībvalstu kontus. Mums nācās paļauties tikai uz statistiku, kas tika apkopota dalībvalstu līmenī. Tad, kad tika uh, veiktas reformas un uh, not panākumi nebija nekavējošies, tad Eiropa varēja vienkārši konstatēt notiekošo, bet tā nevarēja veikt korģējošus pasākumus. Mēdz arī panākt to, ka dalībvalstu valdības veids šādus korģējušos pasākums. Otrakārt, eh, sistēma paredzēja konkrētus mērķus Eirozonas dalību valstīm. Eiropas komisijai bija piešķirta skaļa balss, bet tā nebija muskuļu, lai liktu šo balsi uzklausīt. Atceros, ka vēl pirms krīzes daudzas, ja ne vairākums Eirozonas valstu ļoti viegliprātīgi pārsniedza budžeta deficītu, ko pašas bija noteikušas. Un tad, kad komisija atgādināja par šādu bezatbildīgu rīcību, šādu brīdinājumi tika laist grausīm. Un es domāju, ka tagad ir pierādījies, ka ja dažas no šīm dalību valstīm nebūtu pārkāpušas šos deficīta limitus, tās neatrastos tur, kur tās atrodas tagad, un tām nebūtu jāsaskars ar eh, šādām negatīvām konsekvencēm. Treškārt, nebija vienotu skaidru noteiktu mehānismu, lai kontrolētu finanšu sektoru. Dalībvalstu varas iestādes nespēja cīnīties ar problēmām un situācija eskalējās. Finanšu uzraudzība atradās pilnīgi dalībvalstu uzraudzības iestāžu rokās, un dažu dalībvalstu banku sistēmās šie nacionālās uzraudzības struktūras nerunāja par grūtībām, bet tagad mums ir izdevies izveidot vienoto uzraudzības mehānismu. Bez tam līdz šim mums nebija Eiropas sistēma, kas paredzētu banku restruktūrāciju pēc tam, kad tās bankrotējušas lai arī bija skaidrs, ka šādi bankroti būtu, nebūtu pa spēkām atsevišķu dalību valstu valdībām. Uzraudzības iestādes dalību valstīs pieļāva to, ka banku parādi vairāk kārtīgi pārsniedz attiecīgās valsts IKP. Un tas viss notika dalību valstu banku uzraudzības iestāžu acu priekšā. Un visbeidzot, nepabeigtā ekonomikas un monetārā savienība radīja nepamatotu paļāvību. Notika daudz spekulācijas, situācija izbēja ārpus kontrolas un šī paļāvība kļuva par mūsu sliktāko ienaidnieku. Noteikumi, kas uh, valdīja ekonomikas un monetārajā savienībā bija neatbilstoši nestabilai laikiem. Un tikai tad, kad mēs sākām virzieties uz padziļinātu un patiesu ekonomikas un monetāro savienību, kur uh, visas uh, sviras ir pilnībā integrētas, mēs varējām uzsākt situācijas korekciju. Lai arī krīzi neprovocēja Eiropas Savienība, patiesībā krīze neradās šeit, tā radās ārpus Eiropas Savienības. Šī krīze tajā pat laikā eh, radās tādēļ, ka banku sektors rīkojās neatbildīgi un dalībvalstu valdības pieaudzēja savus parādus, tad Eiropas zona un Eiropa nebija gatava tīri no struktūrālā viedokļa risināt šādas krīzes situācijas, un mums nācās reaģēt ļoti dramatiski un censties vienlaicīgi dzēst uguni un būvēt jaunu ēku, kur eh, visām dalībvalstīm patvērties. Lai arī, protams, vēl daudz jādara, situācija patreiz ir pavisam savādāk. Mums ir skaidri, strikti noteikumi pateicoties tā saucamājai sešu pakaitai likumdošanas uh, akti, ko pieņēmušas Eiropas Savienības institūcijas. Mums ir pastiprināts uzraudzības mehānisms un dalībvalstu uh, politiku labāku koordināciju. Tika izstrādātas uh, valstīm rekomendācijas, un Eiropas semestris ir mērķiecīgs un caurskatāms. Mums ir jauna vienot noteikumu bankām Eiropā, ir Eiropas banku uzraudzības sistēma un mēs veidojam vienotu banku restruktūrācijas sistēmu, kas ir pēdējais elements patiesā banku savienībā. Un vispēcot politiski, mēs esam skaidru un gaišu pateikuši, eiro valūta ir un paliks. Mēs visi atrodamies vienā laivā, un mums katram ir jāuzņemas atbildība, lai šis kuģis droši kuģotu pa jūru. Kādēļ šīs debatas ir svarīgas? Ekonomikas pārvaldība Eiropā ir fundamentāli izmainījusies, un process ir atkarīgs ne tik daudz no sistēmas struktūras, bet no tā, kā dalība valstis varēs izpildīt izvirzītos nosacījumus un realizēt reformas katrs savā dalībvalstī un Eiropā kopumā. Mums ir jāsaprot, ka kas attiecās uz leģitimitāti, mums ir risinājums problēmām. Un mums ir jāsaprot, ka tas, kas notiek vai nenotiek vienā valstī, var negatīvi ietekmēt citas valstis Eiropas Savienībā. Tādēļ mums ir nepieciešama kopīga ekonomikas pārvaldība, un tas ir jādara demokrātiski, caurskatāmi gan Eiropas līmenī, gan dalību valstu līmenī. Tieši tādēļ, lai īstenotu šīs normas un lai Eiropas un Nacionālo parlamentu leģitimitāte, tas ir ļoti svarīgi. Kur mēs atrodamies tagad? Vai mēs paskatāmies uz uzlabojumiem iestādēs? Pēdējos gados deficīts ir samazinājies, ir īstenot struktūrālās reformas, ir uzlabojusies ekonomikas konkurētspēja, Tajā pat laikā mēs nevaram noliegt, ka ir daudz izdarīts, bet ekonomikas un sociālie apstākļi joprojām ir sarežģīti, un mēs redzam, ka ir ļoti liels bezdarbs, it īpaši jauniešu vidū. Tieši tādēļ 2014. gada programmā mēs neizmainījām prioritātes, jo mēs uzskatījām, ka tā jāsaglabājas kā iepriekš. Uh, mums ir jāfinansē reāla ekonomika, jo joprojām ir liels atšķirības dalību valstīs, un tā tas nedrīkst būt vienā monetārajā savienībā. Vajadzētu no tā izvērties arī vienā tā iekšējā tirgu. Mēs atbalstīsim struktūrālās reformas, izaugsmas un nodarbinātības nodrošināšanai un atbalstīsim valsts pārvaldes modernizāciju. Mēs patreiz atrodamies ļoti izšķirīgā brīdī. Izaugsme atgriežas, bet lēnām. Mēs esam iegājuši jaunā fāzē. Bet tas, ka recesija ir aiz muguras, ar to vēl nepietiek, lai varētu pateikt, ka krīze ir garām. Kā varam teikt, ka krīze ir garām, ja ir tik liels bezdarbs? Tieši tādēļ mums ir jāturpina koncentrēt uzmanību uz to, kā nostiprināt ekonomikas izaugsmu un konkurētspēju, lai nodrošinātu ilgtspējīgu atjaunotni. Dāmas un kungi, ja pārāk liela paļāvība bija mūsu lielākais ienaidnieks iepriekš, es domāju, mums ir jāpasaka skaidri, ka mēs esam gatavi pārveidot esošo sistēmu un veidot padziļināt ekonomikas un monetāro savienību, jo dažreiz analītiķi saka, ka tas bija tādēļ, ka tika pieņemts viens vai divi izšķiroši lēmumi. Nē, tā nav taisnība, es to varu pateikt pēc savas pieredzes. Tad, kad mēs apspriedām šos jautājumus ar mūsu ASV, Krievijas, Ķīnas, Japānas partneriem, tad viņi mums neuzdev jautājumu par attiecīgās valsts deficītu vai to, ko darīs Eiropas centrālā banka. Nē, viņi vaicāja, vai mēs esam gatavi veidot reālu ekonomikas un monetāro savienību. Galu beigās tas reducējās uz politisku jautājumu. Eiropas centrālā banka varēja izdarīt to, ko tā izdarīja tikai un vienīgi tādēļ, ka bija pieņemts politisks lēmums veidot padziļinātu ekonomikas un monetāro savienību. Un arī tādēļ, ka dalībvalsts parādīja gatavību samazināt deficītu un veikt struktūrālās reformas. Un tādēļ, ka mēs uh, ievērojām to, ko sagatavoja Eirogrupas priekšsētājs, es Eiropas centrālās bankas priekšsētājs un uh, vadoties pēc Eiropas komisijas vadlīnijām, tad starptautiskie tirgi mums noticēja. Viņi noticēja, ka mēs mainīsim savu pieeju, jo pirms brīža G20 un citos formos mēs bijām tie, kas atpalika, bet Tagad cilvēki sāk ticēt, ka mēs esam gatavi korģēt savu darbību. Tādēļ ir ļoti svarīgi pabeigt darbu pie banku savienības. Mēs nevaram to pasludināt tādēļ, ka mēs neesam apstiprinājuši vēl šo vienoto banku restruktūrācijas mehānismu. Tādēļ es aicinu parlamentu pieņemt šo likumdošanu pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Es domāju, ka gan komisijai, gan Eiropas parlamentām kopā ar Grieķijas prezidentu ir jāstrādā pie tā, lai šī likumdošana tiktu pieņemta pēc iespējas ātrāk. Kas attiecās uz leģitimitāti, mēs, mums ir nepieciešama daudz līmeņu sistēma Eiropā un ir jānodrošina atbildīgums un atskaitīšanās tur, kur tiek pieņemti lēmumi. Mums ir nepieciešama labāka koordinācija starp Eiropas parlamentu un dalību valstu parlamentiem. Tālāk, Eiropas komisija, kas atskaitas Eiropas parlamentam, arī ir gatava sastrāboties ar nacionālajiem parlamentiem. Savu iespēju robežās mēs jau to darām, izmantojot jauno sistēmu, piemēram, Pagājušajā novembrī mēs pirmo reizi publicējām viedokļus un atzinumus pār dalību valstu budžetu projektiem. Kad mēs par to domājam, dārgie kolēģi, tad atcerēsimies, ka ja pirms dažiem gadiem cilvēki vaicātu, vai ir iespējams, ka Eiropas komisija sagatavot atzinumu pār valsts budžeta projektu, viņi teikt, tas nav iespējams bet tagad krīzes dēļ visi piekrita tam, ka kaut kas ir jādara. Un pašsaprotam ir tas, ka mēs esam gatavi sadarboties ar dalību valstu parlamentiem. Protams, dalību valstu parlamenti saglabā savas prerogatīvas un tiesības uh, apstiprināt dalībvalsts budžetu un tiesības grozīt šo budžetu, bet mēs esam sēdušies pie viena galda, jo tikai kopīgi apspriežot šos budžetu projektus, mēs varam padziļināt ekonomikas un monetāro savienību. Mums ir nepieciešams, lai katrs uzņemtos savu atbildības daļu, jo līdz šim likās, ka tas viss tiek lēmts politisks elites un ekspertu līmenī. Mums ir nepieciešama šī piederības sajūta un jāatcerās, ka apspriežot budžets mums ir jākonsultēs ar partneriem, un šī piederības sajūta ir jānodrošina gan Eiropas, gan dalībvalstu līmenī. Ir ļoti svarīgi, lai tiku atzīta Eiropas dimensija un lai pārvaldot dalību valstis, mēs atcerētos, kā vienā dalību valstī pieņemts lēmums var ietekmēt citas dalību valstis. Tā ir pamatfilozofija, un tieši tādēļ arī komisija ir gatava pastiprināt sadarbību gan ar Eiropas parlamentu, gan dalību valstu parlamentiem. Domāju, varam teikt, ka tagad mēs paceļamies augstāk par tehnisko līmeni un esam gatavi politiskām debatēm par Eiropas Savienību. Un, kā esmu vairāk kārtīgi teicis Eiropas parlamentā, esmu gatavs ar jums apspriest šo jautājumu. Es domāju, ka Eiropā tagad ir pienācis brīdis, kad mēs nevaram vairs izlikties, ka šī ir tikai tehnokrātu vai birokrātu debate. Ir svarīgi, lai Eiropa būtu arī demokrātiska. Paldies! Ευχαριστούμε πολύ τον πρόεδρο. Liels paldies uh, Barosu kungam. Un tagad uzklausīsim Van Rompēju kungu. Lūdzu. Priekšsētāja kungs. Un te es domāju gan Eiropas parlamenta, gan Grīķijas parlamenta priekšstādātājus, uh, komisijas priekšstādātāji, godātie deputāti, dāmas un kungi. Man ir tas gods šodien pievienoties jums šajā otrajā tikšanās reizē starp parlamentu konferencē, kas tiek organizēta balstoties uz 13. pantu stabilitātes līgumā. Starp parlamentu sanāksmes, kā šodienas sanāksme, ir svarīgas, lai parlamenti varētu labāk savu kontroles pienākumu pildīt gan mājās, gan Eiropas līmenī ir, protams, ļoti svarīgi arī izrunāt savas idejas tiešā veidā ar citiem parlamentu pārstāvjiem. Protams, katras valsts parlaments ir un paliek atbildīgs par savas valsts ekonomikas politiku un par savas valsts budžetu, bet šīs pilnvaras tagad tiek pildītas plašākā kontekstā. Visas valstis ir atkarīgas viena no otras, un mēs visi kopā attīstam tagad satvaru, kas ļauj mums šo savstarpējo atkarību pārvaldīt. Šī savstarpējā atkarība ir, protams, jo svarīgāka tiem, kam ir vienota valūta, bet līgumā ir ļoti skaidri pateikts 121. pantā, un tas attiecās uz visu Eiropas Savienību. Tur ir pateikts, ka dalību valstis uzskatīs savu ekonomikas politiku par uh, vispārējās intereses lietu un koordinēs ekonomisko politiku padomē. Ekonomikas krīze, ko piedzīvojām eh, pirms aptuveni pieciem gadiem, bija eh, lielākā krīze, ar ko saskarās rietumu pasaule pēc 1930. gadu lielās depresijas. Tā uzrādīja problēmas valstu ekonomikas politikās uh, vienotajā tirgū un arī eirozonas struktūrā. Visas Eiropas Savienības dalību valstis dārgi samaksājušas par banku uzraudzības trūkumu un par neatbildīgu risku pārvaldību. Vēl viens iemesls krīzē bija valsts un privātie parādi. Un e, tik tiešām pirmajos eirozonas pastāvēšanās desmit gados tika pieļautas lielas kļūdas Mēs šajos pēdējos gados daudz darījām, lai šīs kļūdas izlabotu. Valstu līmenī eh, tika ļoti daudz paveikts, ne tikai tajās valstīs, par kurām daudz rakstīja presē. Mēs visi, visi mēs cīnījāmies pret struktūrālajām problēmām un stājāmies pretī ilgtermiņa izaicinājumiem un pārmaiņām ekonomikas situācijām. Eiropas Savienībā kopumā galvenā problēma bija šāda. Mums bija kopējais finanšu tirgus, bet mums nebija labu iespēju to regulēt vai uzraudzīt. Tas viss notika, darbojoties katrai valstī atsevišķi, un tāpēc tas bija neefektīvi. Mēs pieņēmām arī ļoti daudz likumdošanas aktu, lai izveidotu un stiprinātu kopējos noteikumus un izstrādājām arī kopējo uzraudzības sistēmu tiem, kas vēlējās pievienoties Banku Savienībai. Mēs konstatējām, ka mūsu noteikumi par parādiem un deficītu netika piemēroti pienācīgi un tāpēc bija neadekvāti. Arī šīs problēmas mēs risinājām pēdējos gados. Vispēdzot, mēs izveidojām procedūras Eiropas pusgada ietvaros, lai koordinētu ekonomikas politikas veidošanu starp dalību valstīm vairākās jomās, lai varētu noteikt un izlabot uh, ekonomikas nelīdzsvarus. Un visbeidzot, Eirozonas līmenī, kur Māstrihtas līgums neparedzēja nekādu noteikumu šādai krīzei, mēs izveidojām glābšanas mehānismus, uh, un uh, galvenais un tiem bija Eiropas stabilitātes mehānisms. Mēs stiprinājām arī ekonomikas politiku koordināciju, kā tas ir noteikts stabilitātes līgumā. Protams, mēs šo darbu arī turpinām. Mēs tagad izveidojam to, kas tiek saukts par Banku Savienību. Pagājušajā mēnesī Ekofin un Eiropadome pieņema svarīgākos lēmumus. Es tagad gribētu detalizētāk parunāt par Banku Savienību, jo par to daudz tika runāts mūsu vienošanās, jo īpaši pagājušajā mēnesī Eiropadomē. Valstu un valdību vadītāji uh, apsolīja lēmumu pieņemt jau decembrī, un šī vienošanās arī tika panākta decembrī. Šajā satverā ir trīs galvenās daļas - uzraudzība, banku noregulējums un uzkrājumu garantijas. Tad vispirms par šīm garantijām. Jaunā direktīva, kas uh, izveidos vienotu schēmu tika apstiprinātas sarunās padomē un Eiropas parlamentā divas dienas pirms Eiropadomes. Par uzraudzības mehānismu mums arī izdevās vienoties, tas darbosies vēlākais novembrī, un Daniela Nui būs šī mehānisma vadītāja. Pašlaik notiek banku tās augtā veselības pārbaude, un Eiropas centrālā banka pēc šīs pārbaudes uzņemsies savu jauno uzraudzības lomu un tad par banku noregulējumu. Banku noregulējuma un atgūšanas direktīva harmonizēs esošos noteikumus un arī par to panākta vienošanās pirms decembra samita. Bet svarīgākais ir tas, ka finanšu ministri ir vienojušies par vienoto noregulējumu mehānismu. Tagad, protams, ir jāvienojas ar Eiropas parlamentu, un es ceru, ka tas notiks ātri, lai mēs varētu līdz uh, parlamenta un komisijas pilnvaru beigām panākt vienošanos arī par banku savienību. Es aicinu padomi un parlamentu meklēt risinājumu. Šie panākumi ir milzīgi un ir notikuši ļoti ātri. Eirozonai tas nozīmē lielu izrāvienu. Uh, Uh, vislielākās pārmaiņas pēc eiro izveides. Mēs tagad atsaistām banku problēmas no valstu finansēm, un tas ļaus mūsu ekonomikām atgūties. Bet Banku Savienība apstiprina arī mūsu valstu vadītāju apņēmību izveidot stipru un stabilu eirozonu. Mūsu politiskā griba paliks nemainīta. Un uh, draudi Eirozonai būtībā ir pārvarēti. Tieši pateicoties šai politiskajai gribai. Gada beigās galvenie elementi no maniem ziņojumiem un no četru priekšstādātāju uh, ziņojumiem par īsteno ekonomikas un monetāro savienību arī tiks īstenoti. Un izveidojot uh, risinājumus eirozonas problēmām. Mēs uh, esam uzbūvējuši tādu eirozonas arhitektūru, kas var iesaistīt arī ne eirozonas dalību valstis. Mūsu ekonomikas savienība iet tālāk par tikai monetāro savienību, tālāk par Eiropas pusgadu, sešpaku vai divpaku un uh, fiskālo konsolidāciju. Mēs tagad vēlamies to paplašināt, uh, Uh, pievienojot tai arī partnerības konkurētspējai, izaugsmai un nodarbinātībai. Galvenā ideja ir veicināt struktūrālās reformas, kas ir nepieciešamas, lai monetārā savienība strādātu ilgspējīgi ar uh, balansētu pieju un uh, veicinātu dalību valstu lielāku atbildību, piedaloties partnerībās. At, vairāk atbildības nozīmēs uh, lielāku iesaistīšanos, uh, vairāk investīciju ekonomikas politikās un lielāku solidaritāti ar lielāku atbalstu un finanšu stimuliem. Mēs plānojam panākt vienošanos līdz šī gada oktobrim. Decembra Eirosamitā mēs runājām arī par konkurētspēju, izaugsmi un nodarbinātību. Eiropas Investīciju bankas priekšstādātājs Werners Hojers kopā ar mums izvērtēja EIB uh, centienus palielināt kredītu piešķiršanu reālajai ekonomikai, jo īpaši MVU. Un uh, jaunais budžets 2014. un 2020. gadam arī tagad ir pieejams, iekļaujot arī uh, jaunatnes uh, nodarbinātības iniciatīvu un MVU iniciatīvu. Eiropas investīciju banka ir pildījusi savus solījumus. Pagājušajā gadā mēs mobilizējām uh, visus resursus, uh, lai uh, panāktu ekonomisko atgūšanos. Un tas mums ir izdevies panākt, pateicoties arī dalību valstu centieniem. Esmu pārliecināts, ka šīs gads būs vēl labāks. Un tagad par plašāku kontekstu pēdējos četros gados mēs strādājām visi kopā, lai labāk pārvaldītu mūsu savstarpējo atkarību. Daļa no tā tika izdarīts izmantojot esošos līgumus, esošo likumdošanas procedūru, bet citiem aspektiem bija nepieciešams izveidot pilnīgi jaunus instrumentus, kas līdz šim nepastāvēja un ko vajadzēja ratificēt dalību valstu parlamentos. Daži aspekti ir saistīti ar eh, savienību kā tādu, citi ar eirozonu, bet visi ir izvirzījuši jautājumu par demokrātiskās atbildības nodrošināšanu. Pamat uh, princips, protams, ir tāds, ka par nacionālajiem lēmumiem ir atbildīgi nacionālajie parlamenti, un par Eiropas lēmumiem kopā ir atbildīgs, atbildīga padome, ministri, kas atskaitās nacionālajiem parlamentiem, un Eiropas parlaments tā ir dubultā drošība, dubultā leģitimitāte, bet, protams, arī uh, dubultā sarežģītības pakāpe. Kad lēmums skar gan valstu, gan Eiropas kompetences, sistēma var izskatīties vēl sarežģītāka. Un tik tiešām tas izriet no mūsu darba. Pat, ja beigu beigās jāatskaitās parlamenta priekšā, tas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu caurskatāmību un procedūru stabilitāti un uh, redzamību. Viens svarīgais aspekts ir nodrošināt, ka dalību valstu parlamenti vai nu no tie pārbauda valsts lēmumus vai uh, savas valsts piedalīšanos Eiropas lēmuma pieņemšanā ir spējīgi to darīt, ir svarīgi, lai parlamentiem būtu instrumenti, lai to paveiktu. Un svarīgākais instruments ir spējas pārbaudīt valstu ministru darbību. Tas jāorganizē dalību valstīm, jānodrošina to ar noteikumiem konstitūcijā un uh, parlamentu reglamentos. Te nav nepieciešama Eiropas likumdošana. Bet Eiropas līmenis var palīdzēt to paveikt, piemēram, izmantojot Lisabonas līguma normas par to, ka visi likumdošanas priešlikumi vispirms ir nosūtīti nacionālajiem parlamentiem izskatīšanai pirms padomi vai Eiropas parlaments pieņem lēmumus. Eiropas līmeņa lēmumi eh, tiks pieņemti, piemēram, eh, par vienoto uzraudzības mehānismu bankām vai banku noregulējuma iestādi, kas strādā neatkarīgi. Un, ja ir iesaistītas jaunas iestādes, tad ir svarīgi nodrošināt to darbības caurskatāmību un ziņošanas mehānismi jāizstrādā tā, lai būtu iespējams pārbaudīt šo iestāžu darbību. Un Eiropas parlamentam ir jāspēlē savu loma, izvirzot šo iestāžu vadītājus un darbiniekus. Protams, var izdarīt vēl vairāk, lai uzlabotu demokrātisko leģitimitāti un atskaitāmību mehānismos, kurus izveidojām. Bet esmu pārliecināts, ka parla parlamentiem pašiem vajadzētu šeit izstrādāt konkrētos priekšlikumus, kā to paveikt, un es tāpēc nepacietīgi gaidu, kādas idejas un priekšlikumi izskanēs šodien un uh, nākamajās konferences dienās un mēs gribam zināt, ko valstu parlamenti domā par pašreizējo ekonomikas politiku. Liels paldies par jūsu uzmanību! Dank, Herman. Paldies, Herman! Godatie kolēģi, kolēģis! Tagad mēs sāksim diskusijas, un, protams, diskusijas būs jāstrukturē. Diemžēl uh, mēs nevarēsim katram dot iespēju izteikties, un arī runāšanas laiks būs ierobežots. Kā viss notiks? Pirmkārt, jau 140 kolēģi ir pieteikušies, un Es ceru, jūs neiebildīsiet, ka runāšanas laiks ir ierobežots divas minūtes katram. Divas minūtes. Divas minūtes ir visai daudz Eiropas parlamentā. Es varu jūs iedrošināt, nezinu, kā ir pie jums mājās, bet pie mums tikai politisko grupu vadītāji var runāt četru minūšu garumā. Divas minūtes ir jau ļoti labi. Mēs uzklausīsim četrus kolēģus no valstu parlamentiem un tad vienu Eiropu, tātad četri pret viens. Tagad mēs sāksim ar tādu nelielu mm, protokola um, izklāstu un tātad četri runātāji izteiksies saskaņā ar protokolu, proti uh, Grieķijas uh, parlamenta priekšstādājs, tad um, parlamenta komisijas pārstāve, tad Francijas parlamenta priekšstādāji, tad Vācijas Bundestāga pārstāvis. Un pašlaik no Eiroparlamenta neviens nevēlas izteikties šajā pirmajā raundā. Tas varbūt ir tāds uh, pieklājības uh, uh, gājiens. Tātad Kad jūs uh, atnācāt šajā zālē, jūs te atradāt arī kartītes, kas ir paredzētas, lai pieteiktos runāt. Tad uh, šīs kartītes tiks savāktas, ja jūs tās pacelsiet, piesakoties runāt, un tad pēc kārtas jūs saņemsiet uh, runāšanas laiku. Tātad vispirms es vadīšu diskusiju, pēc tam uh, mans uh, kolēģis Memerakis. Labi, neviens neiebilst, tā arī darīsim. Un mēs, diemžēl, arī tiešām stingri ievērosim laiku. Mani neīpaši mīl parlamentā, tāpēc, ka es tiešām pārtrauc runātājus, ja viņi neievēro savu runāšanas laiku. Nu, vismaz, kad es vadīšu diskusiju, es tiešām centīšos diezgan stingri rīkoties, bet es zinu, ka Meimarakisa kungs ir vēl radikālāks nekā es. Tātad, Grieķijas parlamenta vicepriekšsēdētājs Tragakis kungs, lūdzu. Es vēlētos nedaudz padiskutēt par banku savienību. Dāmas un kungi, jūs zināt, ka 2008. gadā krīze sākās kā finanšu krīze, un pēc tam tā pārņēma visas eh, ekonomikas nozares. Būtu nepieciešams izveidot jaunu ietvaru, kas pāraudzītu Eiropas banku sistēmu. Banku savienībai būtu efektīvi jāveicina pārliecības eh, izaugsme un uh, Ekonomiskā izaugsme Eiropā. Ieviešot vienotu pāraudzības mehānismu, var daļai nodrošināt šos aspektus. Šī semestra ietvaros es varu teikt, ka jūsu ziņumā piedāvātais uzstādījums pilnīgi noteikti būtu jāīsteno pienācīgi arī praksē. Mēs varam redzēt, ka vesela virkne risku, ar kuru varam saskarties um, dzīvē. Tāpat uh, tas atspoguļus arī Kipras gadījumā. Bankas bija tās, kurām būtu nācies, uh, kurām būtu vajadzējis uh, tikt galā ar šo situāciju, taču tas atkal tika uzlikts uz nodokļu maksātāju pleciem. Būtu nepieciešama lielāka efektivitāte, būtu nepieciešama ekonomiskā konverģence, paturot prātā to, ka skaidras naudas apgrozība ir ļoti būtisks elements izaugsmē Eiropas Savienībā. Tas noteikti būs arī G20 darba kārtībā 2016. gadā un tā būs iespēja G20 ietveros izteikties par šiem jautājumiem un par izaugsmi Eiropas Savienībām. Tas būs par labu eh, mums visiem. Birūte Vizaite tagad, kas pārstāv Lietuvas parlamentu. Lūdzu. Dear Presidents. Paldies priekšsēdētāji kungi, Eiropas parlamenta un Nacionālo parlamentu deputāti, dāmas un kungi, paldies jau vispirms Grieķijas parlamentam un Eiropas parlamentam par šīs konferences organizēšanu. Kā jūs zināt, pagājušā gada oktobrī konference norisinājās Viļņā. Viļņā tika pieņemti vairāki būtiski lēmumi par konferences praktisko pusi, un vienprātīgi tika nolemts par to, ka šo konferenci dēvēs par starpparlamentāro starp ekonomiskās un finanšu pārvaldības konferenci. Tāpat vienprātīgi vienojāmies par to, ka tiks uzsākts viņas process, lai sagatavotu galīgo versiju protokolam Un mēs varam redzēt šobrīd, ka konferences nosaukums ir mainīts, sašaurinot apvērumu. Tāpat pretēji pieņemtajai praksei starpparlamentāro konferenču sakarā eh, nav pietiekami piedomāts pie konkrētu dokumentu izstrādnes. Šī konference būtu ļoti nozīmīga vieta, kurā valstu parlamenti varētu atspoguļot savu līdzdalību procedūrās un lēmumu pieņemšanā, kas skar finanšu sektoru. Tādēļ mēs ļoti lūgtu organizatorus turpmākajām sanāksmēm pieturēties pie tām saistībām, kuras pieņemtas viņā. Paldies! Paldies, un tagad izteiksies Kristofs Karešs, kas pārstāv Francijas parlamentu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vispirms es vēlētos um, sveikt um, Grieķijas um, prezidentūru. Es um, ļoti rūpīgi klausījos un um, piekrītu Eiropas uh, parlamenta priekšsēdētāju teiktajam par eh, Eiropas parlamenta un Nacionālo parlamentu sadarbību, uzskatu, ka būtu jāturpina darboties eh, šajā virzienā un jāturpina uzsāktais pie 13. panta un eh, starpparlamentārās konferences jautājumiem. Runājot par pāriem jautājumiem, ir nepieciešams rīkoties kā Eh, ir paredzēts bijis un arī Nacionālā asambleja lems par šo jautājumu un tātad šeit mēs varam runāt konkrētāk par rezolūcijas eh, aktivizēšanu. Uzskatu personiski, ka to vajadzētu pāraudzīt komisijai. Runājot par izaugsmi, 2014. gads būs eh, gads, kurā pilnīgi noteikti būs dažādi uzlabojumi. Situācija attīstās pozitīvā virzienā, taču tas tomēr būs kritisks gads, jo būs eh, jāsaprot, ka izaugsme joprojām ir trausla un tādēļ būs jāpieņem pareizi lēmumi. Līdzsvars jārod starp konsolidāciju un izaugsmi. Ir jātīstās uzskatiem par šiem jautājumiem, jādomā par budžeta multiplikatoru jautājumiem padziļinātāk, kā arī uzskatu, ka būtu jāpadziļina ekonomisko politiku koordinēšana. Un ir skaidrs, ka koordinācijas ziņā tieši ekonomiskās politikas jomā šai koordinācijai jābūt daudz labākai starp valstīm. Uh, Van Rompēkungs jau arī minēja stiprāku impulsu no Eiropas Savienības, lai atbalstu izaugsmas un investīciju ziņā valstis, kurām ir šādas problēmas. Stiep. Paldies! Tagad Vācijas Bundestāga priekšsētājs lūdzu. Godātie kolēģi, kolēģis, es gribētu vispirms pateikties Martinam Šulcam un kolēģim Maimarākisam par ielūgumu šo konferenci un tās organizēšanu. Es ceru, ka valstu parlamenti tiešām nebūs konkurenti Eiropas parlamentam. Mēs taču esam partneri, mums ir kopīga atbildība. Bet mūsu uzdevums ir visai sarežģīts un reizē arī ļoti interesants, tāpēc, ka mūsu pilnvaras nav vienādas. Mums ir visai dažādas pilnvaras, mums ir jārod labs un radošs risinājums, lai uh, izmantotu šo instrumentu kasti, kas tika izveidota pagājušajos gados, un lai to uzraudzītu un leģitimētu demokrātiskā veidā. Priekšstādājs Barozu runāja par pārmaiņām un uzlabojumiem, kas tika veikti Eiropas līmenī pagājušajos gados. Kopumā, protams, mums ir tagad labākas izredzes pārvarēt krīzes nekā pagātnē. Mēs varam tagad arī labāk novērst krīzes. Tomēr gribu norādīt, ka šo instrumentu ir ļoti daudz, tas ir plašs spektrs, un tas nosec arī dažādas darbības jomas. Piemēram, banku savienība ir iekļauta, bet arī budžeta politika, nodokļu un ekonomikas politika. Un tāpēc, kolēģi Šulcs, Lietuvas parlamenta pārstāve pilnīgi pareizi norādīja, ka savulaik mums bija labāks nosaukums konferencei, bet viņas risinājums bija pareizāks - ekonomikas un fiskālās politikas vadība un pārvaldība. Jo mēs nevēlamies šeit izveidot vairākas parlamenta konferences, mums ir vajadzīgs viens formāts, bet pareizi izveidots formāts, uh, kurā mēs varētu iekļauties sadarbībā starp dalību valstu un Eiropas parlamentu. Mums vajadzētu izveidot tādu satvaru, kas nosektu visas darbības jomas, jo mēs nevēlamies taču tikties ik pēc divām nedēļām. Savulaik Nikosijā mēs vienojāmies par to, kā mēs sasaistīsim visus šos uzdevumus un koncentrēsimies uz galvenajiem aspektiem. Uh, Un runājot par koordināciju, arī šī diskusija ir ļoti svarīga, bet te mēs nedrīkstam piemirst arī to, ka izaugsme un nodarbinātība nav kaut kas, ko var uzburt. Mums tas viss ir jāorganizē, mums jādomā, kas jādara valsts iekšienē, kas noticis nepareizi, kas būtu jāizlabo. Tā, tas būtu galvenais uzdevums mūsu konferencēm. Liels paldies! Tagad Kolēģe Ivana Maletič pārstāvēs Eiropas parlamentu. Dobar dan svima. Evo, ja zahvaljujem. Labu pēcpusdienu visiem. Es eh, gribu uh, pateikties par uh, to, ka šī konference tikusi organizēta. Jāsaka, tieši šāda veida konferencēs mēs apzināmies to, ka, lai Eiropas pusgads izvei, izdotos, ir nepieciešams dalību valstu atbalsts. Eiropas pusgadā apvienojas dalību valsts un Eiropas līmenis struktūru reformu un izmaiņu veikšanai. Tajā pat laikā mūsu kopīgā pieredze ir ļoti svarīga un Tas dod būtisku pievienoto vērtību Eiropas semestrī, Eiropas Savienības līmenī. Eiropas semestrī ir problēma ar rekomendāciju īstenošanu dalību valstīs. Mēs bieži dzirdam kritiku, ka šīs izstrādātās rekomendācijas ir pārāk vispārīgas, ka tās nav pietiekami konkrētas. Tādēļ es domāju, vajadzētu pasvītrot, ka uh, rekomendācijas ir kopīgas sadarbības rezultāts starp Eiropas līmeni un dalību valstu līmeni. Un šīs rekomendācijas vispirms ir jāapstiprina, jāpieņem nacionālajos parlamentos un pēc tam jāapspriež Eiropas līmenī. Bez tam ļoti svarīgs, protams, ir arī Eiropas budžets, lai nodrošinātu izaugsmi un nodrošinātu savienības konkurētspēju. Stratēģiskais dokuments, kas nosaka prioritātes un reformas, ko finansē Nacionālā reforma programma, būtu jāpieņem tā, lai tas tiktu harmonizēts un saskaņots ar dalību valstu stratēģiskajiem dokumentiem, kas tiek finansēti no lauksainiecības un kohēzijas fonda līdzekļiem. Tādēļ būtu ļoti svarīgi šos dokumentus savstarpēji saskaņot, lai notrošinātu nepieciešamo sinerģiju. Paldies! Ευχαριστούμε πολύ. Liels paldies! Tagad uzklausīsim Rozāči kungu. Rozātski kunga, Polija. Paldies, priekšsētētāji! Viens no svarīgākajiem jaunās ekonomikas pārvaldības sistēmas elementiem ir paredzamā banku savienība. Es domāju, ka pagājušajā gadā tika panāks liels progress, tomēr. Uh, šķiet, ka šis process nesen ir palielinājies, un tādēļ gribētu aicināt visus, kas piedalās šajās debatēs, tīpaši Nacionāla parlamenta deputātus, izdarīt spiedienu uz savām valdībām un to pārstāvjiem, lai pātrinātu procesu, kas novestu pie Banku Savienības izveidošanas, un tam par labu kalpo divi argumenti. Pirms, pirmais ir tīri ekonomisks apsvērums. Uh, Finanšu tirgos valda nedrošība, un šīs maģiskais riņķa danses starp valstu deficītu un banku parādiem. Es domāju, ka tas noteikti traucē izaugsmas nodrošināšanu un jaunu darba vietu radīšanu, tīpaši Eiropas Savienības dienvidu valstīs. Mums būtu jāpieliek lielāks pūles, lai šo projektu pabeigtu. Otrs arguments ir tīri politisks. Mēs gatavojamies jaunajām vēlēšanām un ļoti iespējams, ka jaunais Eiropas parlamenta sasaukums būs mazāk būs uh, proeiropeisks un uz integrāciju vērsts. Ļoti iespējams. Tādēļ, es domāju, vajadzētu izmantot iespēju un pabeigt pēc iespējas vairāk Banku Savienības šo projektu pirms esošā sasaukuma beigām. Paldies! Lielas paldies! Heresno kungs, apvienotā karalīste, finanšu komitejas priekšsādātājs. Priekšsādātā kungs. Es gribētu uzdot jautājumu priekšsēdētājiem Barozo. Vai jūs teicat, ka līdzekļi, kas paredzēti vienotajā uh, sanācijas mehānismā, ir pietiekams, un vai jūs uzskatat, ka pietiek ar to, ka jūs konsultēties nedēļas nogalē ar 120 cilvēkiem, lai uh, apstiprinātu vienotu restruktūrācijas mehānismu? Kādēļ Jūs teicāt, ka mums var būt nāksies atteikties no depozīta garantijas schēmas, ko Hermans Van Rompuy kungs uzskata par nepieciešām saglabāt. Vai Barozo kungs varētu pastāstīt, kāda kompromiss būtu jāpanāk, lai notrošinātu, ka vienotais eh, restruktūrācijas eh, eh, mehānisms darbotos. Un visbeidzot, man raupoja kungs uzstājās Lordu palātā un runāja par banku savienības nepieciešamību, bet vai jūs varat piekrist tam, ko teica Rodatī kungs? Tas ir, ka ir nepieciešams uh, pēc iespējas ātrāk rīkoties, lai pabeigtu Banku Savienības veidošanu un lai finanšu tirgi mums uzticētos. Un visbeidzot jautājums jums, Šulca kungas. Jūs, domā, zinat, ka Lordu palāta ir pabeigusi izmeklēšanu, kas ir saistīta ar Eiropas parlamenta uh, demokrātai un leģitimitāti, bet arī par to, kā nacionālajie parlamenti varētu dot savu pievienoto vērtību, lai tas, kas notiek Briselē un Strasbūrā, uzlabotu ne tikai demokrātisko uzraudzību, bet arī to, lai 27. galvaspilsētās tiktu nodrošināta Eiropas Savienības demokrātiska uzraudzība. Paldies! Ja mēs apkārt sumē pārgalot. Liels paldies Harisam kungam! Eh, tagad eh, Slovākija lūdzu Eiropas komitejas priekšstādājas. Lielas paldies! Vispirms es gribētu uzsvērt, ka cilvēkiem Slovākijā jau ir apnikuši šie konflikti starp Eiropas līmeni, nacionālu līmeni. Eiropas Savienība nav sadalīta 27 valstīs, bet eh, mēs esam uh, sadalīti divās grupās - bagātie un trūcīgie. Tas, ko teica Šulc kungs un Barāzo kungs, es pilnībā piekrītu, ka mēs visi sēžam vienā laivā, uh, vienā kuģī, bet ir cilvēki, kas ceļo pirmajās klases skaitēs un ir tādi, kas ceļo uh, zem klāja līmeņa. Un es domāju, ka mums būtu ļoti svarīgi uh, domāt par izaugsmu. Jautājums par Ozokungām. Vai ir tā, ka Eiropas līmeņa iestādēm būs lielākas pilnvars un teikšana banku um, glābšanas un restruktūrācijas gadījumā? Paldies! Liels paldies! Diemžēl man jāparatrauc jūs, kad jūs pārsniedzat runāšanas laiku. Tagad uzklausīsim Beļģijas pārstāvi, eh, ekonomikas komitejas priekšstādātājs. Liels paldies, paldies priekšstādātāju kungiem par uzņemšanu Briselē un eh, par iespēju piedalīties šajā konferencē. Atrunājot par koordināciju starp dalību valstīm, protams, tā ir ļoti svarīga, bet mēs izjūtam pastāvīgu spiedienu attiecībā uz budžetu un budžets vienmēr ir saistīts ar citām dimensijām, tā skaitā ar demokrātijas problēmām. Mums ir nepieciešams uh, veicināt eiropeizācijas uh, projekti, te pašā laikā jācīnās par labklājību un uh, mazināt nabadzību. Un es gribētu atgādināt par dažiem aspektiem, kas būtu jāiekļauj darba kārtībā. Vispirms sociālā kohēzija un nodokļu kohēzija starp dalību valstīm. Tā ir nepieciešama, lai novērstu sociālo dempingu un nodokļu uh, sa, uh, sacensības starp dalību valstīm. Otrais aspekts būtu jaunie budžeta resursi, kas būtu uh, jāmeklē. Runa nav tikai par cīņu pret nodokļu nemaksāšanu vai nodokļu paradīzēm, bet arī par finanšu darījumu nodokli. Un tad visbeidzot par nākotnes ekonomikas struktūrām. Mums ir jāveicina zaļā ekonomika. Un kas attiecas uz banku nozari, daži kolēģi jau runāja par to, ka mums svarīgi būtu novērst nākamās krīzes Runa nav tikai par nākotnes eh, krīžu seku pārvarēšanu, un tam būtu svarīgi atbalstot, atbalstīt MVU. Es domāju, ka mums vajadzētu šos punktus iekļaut mūsu darba kārtībā, vai nu šoreiz vai nākamajā reizē, un komisijai vajadzētu arī vairāk darīt, lai Eiropas ekonomika būtu konkurētspējīgāka un piedāvātu labākas izredzes jauniešiem. Protams, mums jācīnās pret uh, nabadzību, bet te, te pašā laikā jārisina arī vides un enerģētikas problēmas, jo tie ir lielie izaicinājumi, ar kuriem mēs pašlaik saskaramies. Liels paldies! Papadimolis kungs izteiksies nākamais. Uh, Eh, viņš pārstāv Grieķijas parlamentu. Paldies, eh, priekšsādātāji! Nu, protams, ar divām minūtēm nepietiek, lai paustu uh, pilnībā visus viedokļus. Barozu kungs un Van Rompeja kungs un Šulca kungs uh, izteicās ļoti plaši un gari un runāja par sasniegto, bet pašlaik salīdzinot ar ASV situāciju, mēs taču esam nulles līmenī. Visi šie sasniegumi realitātē nepastāv. Mums ir problēmas ar banku sistēmu, mums ir milzīga parādu problēma. Un es gribētu uzdot konkrētos jautājumus un vēlos saņemt arī atbildes kom, no komisijas un padomes. Gribētu zināt, vai jūs esat apmierināti ar Grieķijas programmas sekām? No mūsu viedokļa tā ir novedusi pie katastrofālās recesijas, pie milzīgiem nelīdzsvariem, pie humanitārās krīzes. Un kāpēc vispār jūs piesaistījāt starptautisko uh, valūtas fondu? Tāpat gribu jautāt Šulca kungam, kāpēc jūs gaidījāt četrus gadus pirms noteicāt, kā trojka nav demokrātiski leģitimēta Grieķijas darbībām? Kāpēc jūs tā vilcinājāties un nereaģējāt uz Eiropas parādu problēmu? Runa nav tikai par jūsu reakciju uz notiekošo Eirozonā, bet visā Eiropas Savienībā. Un kā tad ir ar kohēzijas un sociālo politiku, kā arī reģionālo politiku? Visas šīs politikas jomas tika vainātas pēdējos četros gados Barozu kungu vadībā. Vai jūs varat tiešām īstenot sociālo budžetu kur pašlaik ir paredzēts izmantot tikai 1% no kopējā Eiropas Savienības budžeta. Pašlaik mums nav izaugsmes politikas, nav sociālās politikas. Tas nozīmē, ka politika kopumā tiek vaināta. Mums ir vajadzīgi politiķi, kas beidzot izbeigtu šo neoliberālo taupības politiku. Paldies! Tagad uzklausīsim pirmās atbildes, jo Barozu kungam būs eh, jādodas prom tulīt, tāpēc viņš vēlas atbildēt tagad. Kurš? Um, Paldies par jautājumiem un komentāriem. Vispirms jau runājot par eh, šī procesa mehānismu, es domāju, būtu godīgi atzīt, eh, kā to teica Lietuvas kolēģi un arī Bundestāga priekšsēdētājs, ka tas, protams, ir ļoti sarežģīti, jo situācija ir mainījusies. Es eh, gribētu teikt, ka tieši jūsu rīcībā ir vislielākais darāmais, jo es no sama, sava viedokļa kā Eiropas komisijas priekšsēdētājs eh, var teikt, ka būtu jāvienkāršo šī procedūra, jo mēs neko nepadarīsim vienkāršāko, ja vienkārši pavairosim atbildības sfēras un schēmas. Mums būtu jāizveido ne tikai vienots eh, institucionāls eh, tīkls, bet arī jāiesaista 28 vai pat vairāk nacionālie parlamenti. Atsevišķām valstīm pat ir vairāki parlamenti. Tās ir federālas vai tiem ir vairākas parā, palātas, tad situācija ļoti sarežģīta un es vēlos būt godīgs ar jums. Ir jāsaprot, ka jānodrošina caurskatāmība un jānodrošina tas, lai būtu pietiekami vienkārši šī sistēma. Pretējā gadījumā mēs nonākam pie tādas ļoti daudzšķautņainas uh, un sazarotas uh, schēmas, uh, kas būtu tikai sarežģītāka. Galvenokārt būtu jābūt skaidrībai, uzticamībai par to, kā tiek pieņemt lēmumi Eiropas Savienībā. Šī ir daļa no Eiropas Savienības demokrātijas. Valstu valdības ir cieši saistītas ar valstu parlamentiem, un tāpat arī ir šeit, līdz ar to ir jāsadarbojas dažādos līmeņos, un mēs arī daudz jau esam par to runājuši. Taču galu galā mēs taču vēlamies vienu un to pašu - prasmīgi pārvaldītu ekonomisko nozari Eiropā gan valsts, gan Eiropas līmenī, un tam ir jābūt pietiekami vienkārši, nevis sarežģīti. Tā ir galvenā viela pārdomām, ko vēlējos jums atstāt. Pēc eh, diskusijām bija vairāk jautājumi tātad, piemēram, par Banku Savienību un par galveno politikas vadlīniju. Šajā sakarā es vēlos teikt, ka komisijas nostāja ir ļoti skaidra. Mēs esam nākuši klajā ar priekšlikumu, kas bija daudz vienkāršāks nekā gala priekšlikums, par kuru panākta vienošanās. Es personiski uzskatu, ka pieņemtais lēmums bija pārāk sarežģīts, manuprāt. Un, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem, godātie klātesošie, es varu teikt, ka, protams, komisija labāk būtu gribējusi pieņemt lēmumus un ne jau tikai tādēļ, lai sagrābtu varu. Pretējā gadījumā tā tad iznāk, ka būs ārkārtīgi daudz valstu pārstāvju, kas pāraudzīs to visu. Taču uh, mēs varam skaidri redzēt, ka bija vairākas valstis un to valdības, kā piemēram apvienotā karaliste, kas nevēlējās šādu lomu komisijai piešķirt, un līdz ar to bija dalībvalstu lēmums, kas tika pieņemts par šo konkrēto tekstu. Tas bija vienbalsīgs lēmums. Uh, tā bija ne tikai apvienotā karalista vai Vācija, to es vēlos te eh, skaidri pateikt. Visas valdības, tostarp arī Francijas valdība, to atbalstīja. Un tagad te ir tāda politiska problēma. Ja padomu nāk klajā ar vienbalsīgu nostāju, un ja parlaments nepiekrīt šai vienbalsīgajai nostājai, un es eh, varu teikt, ka pēc eh, konsultācijām ar parlamentu uh, ka tas būs ļoti grūti, ja ne neiespējami panākt vienošanos ar parlamentu, ja nav vēlme pēc kompromisa. Es vēlētos ieteikt gan padomē, gan parlamentam strādāsim, lai panāktu šo kompromisu, jo pretējā gadījumā, kā jau es teicu, godātajiem klātesošajiem, joprojām ir problēmas tirgū, joprojām ir daudz dažādu problēmu, uh, Un um, tas varētu apdraudēt to, ko esam sasnieguši, ja investori un tirgus redz, ka mēs vēl neesam tam gatavi, ka nav šīs banku savienības. Tātad es uzskatu, ka tā, ka kompromiss, nu, par to es vēl nevaru konkrētāk teikt, kā tas varētu izskatīties, taču ir nepieciešams godīgs darbs un līdzdalība no abām pusēm. Komisija ir gatava sadarboties, mūsu komisārs ir gatavs sadarboties un skatīt to, kādas varētu būt pamatiezīmes šim kompromisam. Taču lūdzu, saglabājiet atvērtību šādam kompromisam. Kas attiecas. Uh, uz pārējiem elementiem par depozītu garantijām un citiem jautājumiem. Protams, ka es eh, to neminēju, jo es uzskatu, ka par to jau esam vienojušies. Bija direktīva par depozītu garantijām un bija. Eh, es uzskatu, ka bija ļoti labi, ka gan padomu, gan parlaments par to vienojās. Taču tagad būtu jāpanāk vienotais rezolūcijas mehānisms. Kas attiec uz vispārējo politiku, ko, manuprāt, Francijas pārstāvis minēja, ir skaidrs, ka ir nepieciešama zaļā dienas kārtība, ilgspējība, finanšu transakciju, transakciju viedok, nodoklis. Un tas viss ir tajā kontekstā, ko mēs esam diskutējuši par sociālo kohēziju un sociālo dempingu, un komisija ir nākus klajā ar priekšlikumu par uh, darbinieku direktīvu, un arī bija vienošanās uh, ar valdībām par to, lai izvairītos no dempinga šajā jomā, kas varētu būt negatīvs Eiropai. Runājot par Grieķijas parlamenta pārstāvja jautājumu atbilde būtu šāda. Pirmkārt, runājot par SVF, tas nebija mūsu lēmums. Dalībvalstis izvēlējās SVF iesaistīšanos trijotnē. Jautājums ir, vai mums jāturpina vai nav jāturpina sadarboties ar Starptautisko valūtas fondu. Tas bija sinekva non nosacījums un veicot plašāku ekspertīzi, kādu veidu SVF, tad eh, jāteic, ka ne jau komisija par to lēma. Valdības to pieņēma, to starp arī Grieķijiem. Es domāju, ka Grieķija tajā brīdī mēs nevarēja arī atteikties, kas attiec uz eh, programmas jautājumu. Nu, arī šeit es gribētu runāt eh, atklāti. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka ja Grieķija nebūtu īstenot šo programmu, situācija būtu daudz dramatiskāka šobrīd. Par to es esmu pārliecināts. Mēs ļoti labi zinām to, kādas eh, grūtības un kādi upuri ir jānes eh, Grieķijas iedzīvotājiem, taču ja Grieķija tagad nebūtu Eirozonā un nebūtu Eiropas Savienībā, tad Grieķijai tāpat tas būtu jādara. Vairāk vai mazāk tas pats tai būtu jādara, jo Grieķijas problēma bija ne tikai liels parāds, bet arī banku problēmas, struktūrālās problēmas konkurētspējas jomā. Un Grieķija bija upuris šīm problēmām, jo tas viss bija kopā vienā laikā atšķirībā no īrijas. Tātad papildu šiem grūtībām bija arī citas grūtības, politiskas grūtības, kas radīja nedrošību. Un tirgus neapšaubāmi sagaidīja to, ka Grieķija izstāsies. Un ja vēl Grieķijas politiķi teica, ka Grieķiem būtu jāizstājas, un arī citi cilvēki ārpus Grieķijas teica, ka Grieķija izstāsies. Nu, tad radās ārkārtīgi lielas grūtības, kas tā nebija īrijā, jo īrijā bija lielāka pārliecība. Kādēļ tad bija šī programma Grieķijā, kas bija daudz sarežģītāka nekā īrijā un citās valstīs? Vairāk faktoru dēļ. Pirmkārt, tādēļ, ka Grieķija saskārās ar vairākām problēmām, ar iekšējām problēmām, uh, Un arī uh, negatīvi komentāri bija no ārvalstīm, kas nemaz nepalīdzēja tieši otrādi. Un, uh, ja neskaita šīs uh, struktūrālās problēmas, uh, augstais nodokļu līmenis arī bija ļoti liela problēma, un arī pārliecības problēmas bija ļoti smagas, uzticības problēmas. Un tā tad būsim godīgi Ņemot vērā informāciju, kas bija mūsu rīcībā tolaik, mūsu galvenās bažas bija, lai darītu visu, lai Grieķija nebankrotētu pilnībā, un tādēļ mēs tā rīkojāmies. Es uzskatu, ka pat tad, ja Grieķija nebūtu Eiropas Savienībā vai Eirozonā, tai būtu jāizceno ievērojami pasākumi. Grieķija joprojām ir Eirozonā, un cerams, šogad Grieķija uh, piedzīvos eh, izaugsmi mazu, bet izaugsmi eh, atkopšanos no krīzes. Šādi bija uh, galvenie apsvērumi, ku, ar kuriem vēlējos uh, ar jums dalīties. Paldies! Lielas paldies uh, komisijas priekšsādātājiem Barosu. Tagad uzklausīsim Podimātes kundzi. Paldies priekšsādātāji! Es gribētu sveikt jūs mūsu konferencē. Un es novēlu jums visu to labāko eh, Eiropas parlamenta deputātu vārdā. Es gribētu izteikt dažus komentārus par šodien dzirdēto. Četrus mēnešus pirms eiro vēlēšanām mēs visi apzināmies, ka daudz kas notiek Eiropas Savienības līmenī. Jau tagad mēs redzam, ka Eiropas ekonomikā notiek visai nopietnas pārmaiņas, eh, bet eh, sasniegtais vēl ir diezgan trausls. Un tāpēc mums jārīkojas vēl aktīvāk, lai šī atgūšanās eh, kļūtu ilgspējīga. Tāpat arī Eiropas komisijai vajadzētu veidot izaugsmē draudzīgu vidi Mēs daudz esam runājuši, tagad mums ir jārīkojas, nevienu nediskriminējot, tikai tad mums arī ticēs mūsu pilsoņi. Mums eh, jātiecina visi pasākumi gan uz Eirozonu, gan uz visu Eiropas Savienību kopumā. Un ne tikai uz tām dalību valstīm, kas uh, var izstrādāt uh, budžetu kas nosedz visas programmas. Tagad es izteikšos kā parastā deputāte, nepārstāvot uh, budžeta komisiju. Es domāju, ka ļoti svarīgi sadarboties visiem parlamentiem. Kāda tiek pieņemti lēmumi starp valdībām? Starp valdību lēmumu pieņemšana bija pareizs risinājums krīzes sākumā, kad mums vēl nebija attiecīgo instrumentu. Bet tagad tā vairs nedrīkst būt, būt pamatmetode. Tā ir drīzāk uh, metode, kas apdraud Eiropas Savienības vienotību, jo tā veicina dalībvalstu e egoismu. Un kopienas metodas ir pašlaik vienīgais pieņemamais risinājums. Tikai tā mēs varam panākt ka mums uzticēsies mūsu pilsoņi, tikai tā mēs varēsim aizsargāt Eiropas intereses. Tāpēc noslēgumā gribu teikt, ka arī jums, priekšsēdātāji, kā Grieķijas prezidentūras uh, vadītājam vajadzētu darīt visu, uh, lai atbalstītu Eiropas parlamentu, proti, ka mums vajadzētu atgriezties pie kopienas metodes, pieņemot lēmumus. Liels paldies! Tagad uzklausīsim Garjeri kungu, kas pārstāv Itāliju, arī budžeta komiteja Itālijas parlamentā. Kirjos Garjeri. E, Paragalo, Kirjos e, Gās, ap to ir. Šķiet, ka Garjeri kungs nav klāt. Labi, vai tomēr, tomēr ir klāt? Yes. Uh, President Van Rompuy. Paldies. Uh, Priekšsēdētāji Vada Rampoja kungs, jūs teicāt, ka krīze deva iespēju uh, restruktūrēt ekonomikas pārvaldību Eiropā, un jūs teicāt, ka ir spērti pozitīvi soļi, tomēr viss darbs vēl nav pabeigts. Es domāju, ka tā ir taisnība. Vēl jau vairāk, ja mēs padomājam par to, ka šie pielāgojumi dalībvalstīs ir maksājuši dārgi. Un šo pielāgojumu rezultāti ir bijuši iespējami pateicoties pārkārtojumiem, uh, Eh, tajās dalībvalstīs, kur tika veikta iekšējā devalvācija. Citiem vārdiem sakot, nelīdzsvarotības likvidēšanas nasta pārsvarā ir gūlusies uz periferālajām parādos slīkstošajām valstīm, jo tās dalībvalstis, kam tekošā konta pārplikums bija liels, līdz šim ir tikai nelielu pienesumu devušas eirozonas uh, līdzsvaru nodrošināšanai, un šī asimetrija pielāgojuma veikšanā ir neefektīva tīri no efekta no ekonomikas viedokļa, jo mums ir izveidojušies neto pircēji Eirozonā, un mans jautājums ir sekojošs. Kas pēc jūsu domām būtu jādara tuvākajā nākotnē, lai Eiropas ekonomikas politika paredzētu simetriskākus pielāgojumus, lai atbalstītu iekšzemes pieprasījumu Eirozonas valstīs un lai pielāgojumi perifērijā nebūtu tik dārga kā līdz šim. Mums vajadzētu savādāk izmantot esošos ekonomikas pārvaldības rīkus. Paldies! Un tagad apvienotā karalīste uh, Gēsa kungs, Eiropas komitejas priekšsādātājs. Uh, thank you, Chairman. Paldies, priekšsādātāji! Ļoti žēl, ka Barozo kungs aizgāja, jo es viņam gribēju uzdot ļoti konkrētu jautājumu. Tas ir saistīts ar komisijas dokumentu, ko tas sagatavoja pirms vairākiem mēnešiem, un tur ir teikts, ka Eiropas Savienības parlaments ir vienīgais Eiropas Savienības parlaments un vienīgais Eiropa parlaments, bet tas izvirs nopietnu problēmu. Es klausījos šeit teiktajā, ko teica prezidija pārstāvji, bet reāli dzīvē esošie savienības līgumi un metodi, kā likumdošana Eiropā tiek veidot, izvirz jautājumu par to, kas vada Eiropu, un tas izvirz jautājumu par demokrātijas leģitimitāti. Un kozāk formātā mēs par to daudz esam runājuši, un tas ir radījis daudz raižu apvienotajā karalistē. Ja paraugāmies uh, kādi ir aptauju rezultāti, kā cilvēki izrāda savu protestu pret demokrātijas deficītu un esošo bezdarbu, tad iznāk tā, ka nacionālajie parlamenti savu leģitimitāti iegūst vispārīgo vēlēšanu rezultātā un uz tā pamata darbojas Eiropas Savienības ministru padomu. Bet Tad, kad es dzirdu vairāk aicinājums no Vīķēnas Redings puses, lai izveidotu Eiropas apvienotās, savienotās valstis, vai jūs, prezidijā, piekrītat Redings kundzes teiktajam, kā to Barozo kungs teica pirms gada? Mēs patreiz atrodamies situācijā, kad mums saka vienu, bet līgumos, Eiropas Savienības līgumos, teiks kaut kas cits. Es domāju, neviens šeit neticēs, ka nacionālie parlamenti ir Eiropas Savienības kontekstā pietiekami leģitīmi. Viņiem nav šādas leģitimitātes. Līdz ar to esošie Eiropas Savienības līgumi būtu jāgroza, lai to panāktu. Un es saprotu, ka tas ir sarežģīti, bet es domāju, ir jāatrod risinājums jo tas ir Eiropas Savienības pilsoņu interesēs. Vai mēs izmantosim uh, franču teicienu, vai arī veiksim radikāls reformas un piešķirsim Eiropas Savienības pilsoņiem tiesības pieņemt galīgo lēmumu par to, kurš ir pie varas stūrs. Paldies. Eh, tagad atbildēs Van Rompēj kungs. Liels paldies. Paldies pēdējiem runātājiem. Es gribētu pateikties arī visiem, kas piedalījās šajās debatēs, un Brozo kungs jau atbildēja uz vairumu no jautājumiem, kas tika izvirzīti pirmajā jautājuma raundā. Bet tagad gribētu atbildēt pāriem runātājiem. Tātad Mēs šeit runājam par ekonomikas un monetāro savienību un runājam par to, ko izdarījām banku savienības kontekstā, fiskālās savienības kontekstā, bet viss darītājs nav pašmērķis. Mūsu galvenais mērķis bija atjaunot ekonomikas izaugsmi un atjaunot nodarbinātību. Tas prasīja daudz vairāk laika pūļu nekā to eh, bijām eh, sākumā paredzējuši, bet tas, kā teicu, ir mūsu galvenais mērķis. Un es nāku no valsts, un gribētu pateikt arī Grieķijas draugiem, nāku no valsts, kas 80. gadu sākumā cieta no uh, deficīta, kas bija 15% no IKP. Tas ir tikpat liels kā Grieķijas deficīts pirms dažiem gadiem. Uh, Un, protams, jārunā par devalvāciju, mums tas bija jādara, bet tajā pat laikā mēs tiešām pieņēmām lēmumus, kas nebija populāri, lai atjaunotu fiskālo līdzsvaru, un mums izdevās to panākt pēc daudziem gadiem. Vai iet runa par eiro vai par ne eirozonas valstīm, mums mūsu ekonomikās ir jāatjauno līdzsvars. Tātad mūsu pūļu un centienu galvenais mērķis ir atjaunot izaugsmi un nodarbinātību. Stabilitāte nav pašmērķis. Finanšu stabilitāte ir instruments. Un atkārtoju vēlreiz, ka mūsu galvenais mērķis ir atjaunot ekonomikas izaugsmu un nodarbinātību. Otrs mans komentārs attiecas uz starpvaldību un kopienas metodi. Neizvērtīsim to par teoloģisku debati un strīdu, bet es redzu, ka tā saucamā starpvaldību metode ar kuras palīdzību tiek pieņemti lēmumi Eiropadomē noved pie tā, ka arvien vairāk pilnvaru un kompetenču tiek nodots kopienas institūcijām, un komisija nekad nav bijusi tik ļoti spējīgi iepekmēt pat budžetu. Tas ir bezprecedenta gadījums, jo tagad ir instrumenti, kas ļauj koriģēt fiskālo nelīdzsvarotību un ekonomikas nelīdzsvarotību. Tā visa rezultātā mēs redzam, ka vairāk kompetences tiek nodots tieši savienības institūcijām. Gala rezultāts noteikti ir tāds, kas nāk runā par labu kopienas metodēji. Tālāk runājot par ekonomikas politiku. Tas ir radījis milzīgas debatas, bet gribētu pateikt sekojošo, un es to arī teicu savam Grieķijas kolēģim. Ja ir liels valsts budžeta deficīts, ja ir tekošā konta deficīts 9 līdz 10 procenti nevis vienu gadu, bet 5 vai 6 gadu garumā, tad ir iespējams tikai viens risinājums - atjaunot līdzsvaru maksājumu bilancē. Tas ir grūts uzdevums, skarbs uzdevums, bet tas ir jādara, un daudzas valsts to ir izdarījušas valstis ar budžetu pārpalikumu. Šis budžeta pārpalikums ir pateicoties tam, ka vēl ilgi pirms šīs krīzes tika veikts struktūrālās reformas tajās valstīs. Un es varētu jums pasniegt skaitļus, kas tiešām ir satriecoši, bet, kā es teicu, šīs valstis saulēcīgi veica nepieciešamos pasākums, un tas noveda pie tekošā konta pārpalikuma šajās valstīs, bet es piekrītu tiem, kuri saka, ka tas bija budžeta pārpalikums Eirozonā, jo tiem, kas atrodas ārpus eirozonas, viņiem bija jāpieliek lielāks pūles, lai atjaunotu maksājuma bilances eh, līdzsvaru. Bija jāveic struktūrāls reformas, piemēram, pakalpojumu sektārā. Es nenoliedzu to, ka pat valstīs ar budžetu pārpalikumu paveiktais nācās viegli, bet es gribu uzsvērt, ka šīs valsts vēl ilgi pirms finanšu krīzes izdarīja to, ko citi neizdarīja. Iekšējā pieprasījuma palielināšana prasa ne tikai fiskālās konsolidācijas atvieglošanu vai palielinot algas, bet tas ir jautājums par uzticēšanos. Jo iekšējais pieprasījums atjaunosies kopā ar uzticību, un uzticība atgriezīsies tad, kad eirozona būs stabilāka. Tad, kad finanšu tirgi būs pārliecināti, ka esam paveikuši pietiekam daudz es varētu dot piemērus tām, ka procentu likmju atšķirības ir novedušas pie tā, ka uzticība valstu finanšu tirgiem ir kritusies. Piemēram, procentu likmju atšķirība ar Vāciju par 350 procentu punktiem. Tagad šī atšķirība starp Bēļģiju un Vāciju ir 70% punktu. Tas ir tādēļ, ka Bēļģijas valdība bija gatava uh, veikt reformas. Un tādējādi palielinājās iekšējais pieprasījums, palielinājās nodarbinātība un tam līdzīgi. Nenovērtējiet par zemu šo patērētāju uzticību, jo tas ir saistīts ne tikai ar ienākumu plūsmu, bet ar vispārējo klimatu attiecīgajā ekonomikā. Fiskālā konsolidācija, ka tā ir papildināta ar struktūra reformām tad ir iespējams piedāvāt lielāku elastību attiecībā uz nominālajiem fiskālajiem mērķiem, un to arī komisija izdarīja. Tas, protams, palīdz arī nodrošināt īstermiņa ekonomikas izaugsmi, bet noslēgumā gribētu pateikt. Pat tad, kad būsim pārvarēs šo krīzi, lai arī tas notiks lēnāk nekā cerējām, jo krīze bija dziļāka nekā to bijām domājuši. Arī pēc tam mums būs stingri jāstrādā pie struktūrāls ekonomikas izaugsmas, jo pretējā gadījumā sociālais modelis nebūs spējīgs pastāvēt. Mums ir nepieciešams lielāks pieaugums nekā 1,2%. Tieši tādēļ struktūrāls reformas, darba tirgos un lūpniecības nozarē ir svarīgs. Ja mēs dodam lielāku elastību attiecībā uz fiskālajiem mērķiem, tad mums ir jāizmanto tas, lai īstenotu vairāk un plašāk struktūrālās reformas. Tas bija tas, ko vēlējos jums pateikt. Kā vēlreiz paldies par jūsu komentāriem. Diemžēl arī man e, būs jāiet projām un jāatstāj jūs, bet es gribētu vēlreiz pateikties par man doto iespēju uzrunāt jūs. Mm, vēl tikai gribēju papildināt, jo man bija jautājums par banku savienību. Ja mēs neatradīsim kompromisu attiecībā uz banku restruktūrāciju un sanāciju, tad mēs zaudēsim vismaz vienu gadu, un pēc Eiropas vēlēšanām situācija var vēl vairāk polarizēties, un tad būs vēl grūtāk panākt vienošanos tādēļ es vēršos pie prezidējošās valsts un pie Eiropas parlamenta. Atrodiet kompromisu un vienošanos par šo jautājumu vēl pirms esošā sasākuma beigām. Ja pretējā gadījumā mēs parādīsim, ka Eiropas institūcijas nespēja sadarboties, bet tam es neticu. Tādēļ atjaunosim uzticību un atradīsim risinājumu šim pēdējam elementam Banku Savienības izveidošanā. Paldies! Θέλω να... Liels paldies, uh, Van Rompēj kungs. Paldies par dalību šajā konferencē un par sniegtajām atbildēm. Mēs jau esam pārsnieguši mums atvēlēto laiku. Šajā pirmajā uh, konferences daļā tagad uh, izteiksies vēl Šulca kungs noslēdzot šo pirmo diskusiju, nu, paldies uh, jums par to, ko jūs teicāt par mūsu uh, prioritātēm. Paldies, saka Šulca kungs, paldies uh, visiem par komentāriem. Es ļoti īsi gribu izteikties par Banku Savienību. Eiropas parlaments, protams, ir gatavs strādāt pie kompromisa. Mēs vēlamies noslēgt kompromisu un uh, varam arī nedaudz pamainīt savu nostāju, bet pēc visa, ko dzirdējām šodien, šķiet, ka padome nevēlas vairs atkāpties no sava lēmuma. Tad nav iespējams arī kāds kompromiss. Katrā gadījumā mēs turpināsim sarunas ar padomi, bet jāsaka, ka ekofina lēmums, kā tas tika pieņemts pēdējā ekofina sanāksmē, nevar gūt vairākumu uh, parlamentā. Ekofins ir gatavs ar mums runāt, bet mēs uh, dzirdējām, tad kā uh, daudzi mums vienkārši saka, nu tad paņemiet kā ir vai uh, rokas nost. Un nu, tad laikam būs šis risinājums, mēs neko neakceptēsim. Un ja Van Rompēj kungs saka, ka padome, padome jau nav viņa padome, jo viņš jau strādā ar valstu un valdību vadītājiem, bet ja Ekofin padome ir gatava strādāt pie kompromisa, uh, bet noteikti mums izdosies šo kompromisu panākt. Un vēl trīs komentāri. Papademos kungs, es nezinu, kāpēc e, jums e, ir radies iespējas, kā es tikai slavēju visu notikušo, jo mēs taču bieži arī bijām Grieķijā, mēs tikāmies ar e, Cipras kungu, kas ir jūsu partijas priekšsādātājs, un trīs reizes vismaz mēs runājām par to, ko mēs varētu darīt Grieķijas labā. Un es, kā parlamenta priekšsēdētājs, katru reizi biju klāt un piedalījos šajās sarunās, tā kā mēs neesam pilnīgi apmierināti ar visu notiekošo par trojku. Jā, pašlaik notiek izmeklēšana par tās darbību, un 29. janvārī parlamenta deputāti būs Atēnās, un jums būs iespēja ar viņiem tikties. Arī šeit, kolēģi, uh, Kairas un Ognoks eh, ir klāt, jūs varat arī ar viņiem aprunāties. Un tad vēl gribētu pateikt pāris vārdus Keškungam. Jūs citējāt, eh, jūs teicāt Franciju. Nē, bet tas eh, bija Itālijas rakstnieka Tomasi di Lampedusa romāns Leopārds. Visam jāmainas, lai viss paliktu kā ir. Bet jautājums ir, vai jūs vēlaties, lai viss paliktu tā, kā ir? Man ir iespējas, ka jūs to nevēlāties. Nu, labi. Tad mums vajadzētu vispirms definēt, kam jāpaliek tādam, kā tas ir. Un ja mēs runājam par transnacionālo demokrātiju, manuprāt, tas ir vislielākais sasniegums Eiropas demokrātijā. Mēs vēlamies to saglabāt, un lai to saglabātu, mums nāksies veikt lielas reformas. Bet šī ideja, transnacionālā demokrātija, tā netiek apšaubīta Eiropas parlamentā. Ja jūs vēlaties uh, to apgāst, tad noteikti mēs tam pretosimies. Un tagad mēs uh, pievērsīsimies otrajai konferences daļai. Otmars Karas tagad ieņems manu vietu, viņš jau te lūk ir otrajā rindiņā. Uh, un vadīs tagad otro konferences daļu. Es jums novēlu uh, veiksmīgas turpmākas sarunas un noslēdzu šo pirmo uh, daļējo sesiju. sagadīšanu. Un tā, tas ir diezgan dažādas dzīves vispār.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 Paragalo, agapitī sinādalfī. Lūdzu, lūdzu, dārgie kolēģi. Lūdzu, ieņemiet vietas. ως πρώτος αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Kā Grieķijas parlamenta vicepriekšsēdētājs es vēlētos arī no savas puses jūs sveikt šīs dienas sanāksmēm. Parlamentu sadarbība šobrīd atklājas jaunā dimensijā. Un mēs varam redzēt, ka ir ārkārtīgi liels dalībnieku skaits kā no Eiropas parlamenta, tā no valstu parlamentu puses. Mēs ceram uz efektīvu un auglīgu sadarbību, kas neapšaubāmi būs liels guvums gan Eiropas Savienībai kopumā, gan arī katrai valstī individuāli runājot par uh, Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības nākotni. Mēs, pateicoties šādam fórumam un pieredzes apmaiņai, varēsim atsākt diskusijas par ceļakarti un atbilstīgo regulējumu Mēs eh, esam izskatījuši lietu uzprezentūras priekšlikumu, ko esam papildinājuši ar saviem priekšlikumiem. Marta vidus būs eh, termiņš, lai iesniegtu grozījumus no valstu parlamentu puses. Pēc tam līdz aprīļa vidum būs. Eh, mēs mēģināsim sagatavot ziņojumu un diskutēsim par to pirms Romas konferences. Tātad, um, tā, runājot par visiem jautājumiem, kas eh, ir um, strīdīgi, mēs ceram tos diskutēt līdz Romas konferencei. Mēs eh, vēlētos eh, runāt par makroekonomiskajiem, ne, makroekonomiskajām nevienlīdzībām Eiropas Savienībā. Referents būs Piers Karlo Padons kas ir SAO ģenerālsekretāra vietnieks un galvenais ekonomists. Jūs varēsiet viņam uzdot jautājumus un izteikt komentārus, ja tādi būs, šo e, jautājumu sakarām. Man te saka priekšā, ka ir pārāk daudz runātāju, kas pieteikušies, darīsim tāpat kā nu pat pirmajā sesijā. Dosim divas minūtes katram, kurš vēlēsies izteikties. Būs gan Eiropas, gan valstu parlamentu pārstāvji, kas runās. Uh, thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšstādātāji. Es uh, patreiz sēž šeit, bet eh, pēc savas īsās prezentācijas pievienošos eh, jums prezidijā. Es gribētu runāt par makroekonomiku ekonomiskas atšķirībām Eiropā balstoties uz SAO ekonomikas prognozēm, kas tika publicētas pirms pāris mēnešiem. Šajā diagrammā eh, jūs redzat ļoti pazīstamu ainu. Globālajā ekonomikā mēs redzam, ka izaugsme atjaunojas, bet atšķirīgā ātrumā. Kreisajā pusē ir strauji attīstošās ekonomikas, kas attīstās nedaudz ātrāk nekā jau uh, Uh, industriāli attīstītajās valstīs. Un Eirozonā mēs redzam, ka lielākā daļa valstu uzrāda pieaugumu, bet ļoti lēnu. Tas atspoguļo gan Eiropas uh, reģionu specifiskās problēmas, gan arī globālās problēmas. Uh, globāli mēs redzam, uh, ka um, rūpniecībā ražīgums pieaug eh, ļoti atšķirīgi, un iepriekšējā recesija laikā eh, šī atgūšanās eh, notika daudz straujāk, mazāk kaitējot um, sociāla-ekonomiskiem apstākļiem, bet pieaugumā virzošie spēki ir vājāki nekā iepriekš. Vispirms fiksētās investīcijas eh, šķiet vājākas nekā kopumā, un tas negatīvi ietekmē ne tikai īstermiņa pieprasījumu, bet arī vidējā un ilgtermiņa ražīgumu. Tālāk Eh, kredītportfels atpaliek, tīpaši Eiropā. Eh, kredīti sāk parādīties eh, citviet, kā piemēram ASV un, zināmā mērā, arī Japānā, tad šīs kreditēšanas aktivitātes atjaunojas. Un, protams, jūs visi zinat, ka Eirozona uzrādā eh, SAO eh, plaši izplatītu bezdarbu, bet citviet, piemēram, ASV, tas samazinās ļoti lēni un uh, arī Japānā tas pats. Tagad gribētu runāt par eirozonas makroekonomiskajām atšķirībām. Ar šīm makroekonomiskajām atšķirībām es gribētu minēt konkrētu nelīdzsvarotību, kas ir savstarpēji saistīta, sākot ar takošajiem kontiem un eh, redzam um, to, kā monetārajā savienībā ir šīs atšķirības, kā arī konkurētspējā un uh, kreditēšanas jomā. Es apspriedīšu tātad šos konkrētos aspektus. Jāsaka, ka šīs lietas atgādina mums to, ko Eirozonā redzējām kopš eiro valūtas parādīšanās. Tekošā konta um, bilances, negatīvā bilance ir bijusi visu laiku, tomēr šis pieaugums tagad pamazām mazinās. Tas, protams, ir pielāgošanas process, sāpīgā procesa rezultāts, bet kādēļ šī negatīvā bilance vispār izveidojās? Tam ir vairāki iemesli. Pirms krīzes, kā atcerties, Eirozonas perifērijās pieaugums bija daudz straujāks nekā kodola valstīs, un tā situācija ir pretēji. Tas atspoguļoja tādu izaugsmas modeli, kas nav ilgtspējīgs. Tā rezultātā parādījās būtiska atšķirība konkurētspējā un Tas bija tādēļ, ka kredīta piešķiršanas mehānismi eirozonā bija ļoti atšķirīgi. Kredīti aizgāja uz perifērijas valstīm, veicinot tādu pieaugumu, kas nebija ilgtspējīgs. Tādējādi, protams, mēs varam redzēt, ka būtu bijuši nepieciešām struktūrāli pārkārtojumi um, darba tirgos, finanšu sektoros un um, ir nepieciešams progress Banku Savienības veidošanā, kā tas tika iepriekš minēts. To, protams, papildina tas, ko un kā dara tirgi. Es domāju, ka tas jums ir zināms, ka ilgu laiku tirgi bija guļoši, netika veikt riska novērtējums pēc eh, eiro valūtas ieviešanas, bet 2009. gadā pēkšņi riska novērtēšana eh, ļoti eh, pastiprinājās un šis risks izplatījās. Tagad mēs redzam, ka risks atkal samazinās, un šeit, es domāju, arī būtu jākoriģē tirgus novērtēšanas metodas. Diemžēl, kas attiecās uz um, valstu obligāciju tirgiem, šīs izmaiņas atspoguļoja atšķirības kredīttirgos, un šī sadrumstalotība noved pie paradoks, ka ir vienota valūta, viena monetārā savienība, bet ir segmentēti finanšu un kredītu tirgi. Piemēram, vienots monetārās politikas priekšrocības nebija vienlīdzīgi izplatīts visā monetārajā savienībā. Tātad, likvidē, lai likvidētu sadrumstalotību, tad finanšu sektoram ir jāuzrāda progres, lai izveidotu banku savienību. Bet, protams, daudz vēl ir jādara, un tas ir jau izdarīts strukt, ar struktūru reformām. Šajā tabulā mēs redzam progresu, kas panākt struktūrālajās reformās, un mēs redzam, ka Eirozonas valstīs uh, liels progress ir panākts, un tas būtiski pārsniedz SAO vidējos rādītājs attiecībā uz struktūrālajām reformām. Tātad daudz ir izdarīts, daudz ir izdarīts gan darba tirgos, gan um, produktu tirgos. Kādēļ es to saku? Uh, Tas ir tādēļ, ka viena problēma ar šo pielāgojumu procesu Eirozonā ir tā, ka, lai arī daudz ir panākts ar liberālām tirgus reformām, vēl ļoti daudz ir jādara attiecībā uz ražošanas eh, reformām, lai darba tirgus būtu efektīvāks un lai tas noteikti dotu ilgtspējīgu konkurētspēju. Tas parādās tajā, kā notiek pielāgojumi. Šeit mēs redzam tekošā konta uzlabojums periferālajās valstīs, un tas parāda, ka liela daļa pielāgojumu ir sekas tam, ka ir samazinājies pieprasījums un samazinājies eksports, bet liela daļa pielāgojumu pasākumu ir um, argumentēti daudz pozitīvāk. Piemēram, ir pieaugus konkurētspēja un eksporta rādītāji. Tajā pat laikā e, šīs atšķirības ir asimetriskas. Mēs redzam, ka daudz pielāgojumu veikti e, valstīs, kurās ir budžeta deficīts, bet šādas struktūrāls reformas nav novērojams valstīs, kur ir maksājuma bilances pārpalikums. Mēs redzam, ka tas eventuāli varētu radīt pretēju spiedienu Eirozonā un tas varētu radīt deflāciju. Tādēļ mēs uzskatām, ka tā ir negatīva bilance, kas varētu arvien pieaugt. Vispēcot, lielais jautājums ir sekojošs. Mēs redzam, un tās ir labās ziņas, ka izaugsme atjaunojas periferālajās valstīs, tajā pat laikā Jautājums, cik ilgi šis pieaugums pastāvēs. Eiropai ir nepieciešama ilgtspējīga izaugsme, lai atrisinātu bezdarba problēmas. Tas būs iespējams tad, kad būs vairāk investīciju, lai īstermiņa ieguvumi no eksporta uh, tiktu transformētos ilgtermiņa investīcijās. Tam ir nepieciešams struktūrāls reformas un makroekonomikas eh, telpas uzlabošana. Paldies, un tad es pievienošos eh, prezidijām. Paldies. Eh, Lielas paldies jums. Tagad uzklausīsim Ailēnu Kataskovu, kas pārstāv Čehijas senātu. Liels paldies, priekšsādātāji! Dāmas un kungi, godātie kolēģi! Es um, izteikšu diezgan vispārīgos komentārus. Man nebija iespējas piedalīties uh, iepriekšējā diskusijā. Tāpēc uh, gribu piedāvāt uh, trīs uh, elementus diskusijai. Visu pirms pateikšos Eiropas parlamentam un Grieķijas prezidentūrai par šīs starpparlamentu konferences organizēšanu. Dialogs starp Eiropas parlamentu un valstu parlamentiem dalību valstu līmenī un Eiropas līmenī ir ārkārtīgi svarīgs. Eiropas politika netiks efektīvi īstenota, ja to neizprot un neatbalsta dalību valstu līmeņī. Un tas nav iespējams bez nacionālo parlamentu iesaistes. Gribēju pateikt arī, ka pēc uh, vēlēšanām Čehijas republikā uh, tika izveidota uh, sociāli kristīgo demokrātu valdība, kas ir pro-eiropeiska, un tāpēc mēs tagad atbalstīsim fiskālo paktu un atbalstīsim arī padziļinātu eiro integrāciju. Bet jāsaka, ka gan parlamentam, gan komisijai un padomēji arī dzām vajadzētu strādājot pie uh, finanšu pakta pievērst lielāku uzmanību sociālajiem aspektiem, jo tās nav tikai barjeras mūsu konkurētspējai, tās ir sastāvdaļas izaugsmē un konkurētspējā. Protams, mums ir nepieciešami labi uh, fiskālās jomas noteikumi, bet šie pasākumi nav pašmērķis. Tie ir nepieciešami, lai uzlabotu Eiropiešu dzīves līmeni. Un kad mēs runājām par sociālo dimensiju, tad tā jāpatur darba kārtībā. Pašlaik tai netiek piešķirta pietiekoši liela uzmanība. Paldies! Tagad uzklausīsim uh, Francijas senāta pārstāvi. Liels paldies priekšsēdātāji. Man ir trīs piezīmes. Visu pirms gribu teikt, ka satvars, kurā mēs strādājam, eh, ir labi jāapzinās, kāds ir mūsu sanāksmes mērķis. Protams, ir labi apmainīties ar viedokļiem. Tas ļauj mums labāk izprast situāciju, bet ja mūsu mērķis ir uzlabot demokrātisko kontroli, ko īsteno nacionālajie parlamenti attiecībā uz politiku, tad mums vajadzētu darīt ko vairāk, kā jau tika pateikts šodien sesijas sākumā. Mēs nepacietīgi gaidām konkrētos priekšlikumus par to, kā vajadzētu strādāt mūsu konferencei, kādas būtu mūsu kompetences, tad ko mēs varētu panākt šajā starp parlamentu konferencē. Tad par Banku Savienību. Es, diemžēl, nevarēju izteikties pirmajā diskusijā, Mēs, protams, atbalstām ātro progresu, kas ir panākts jautājumā par banku uzraudzību, bet tagad paliek divas svarīgas problēmas. Proti banku noregulējums un sanācija, kā arī uh, noregulējuma fonda izveide un arī ekonomiskā pārvaldība. Es gribu tikai teikt, ka es pievienojos tai kritikai, uh, kas jau izskanēja no Eiropas parlamenta puses. Domāju, ka citi arī tā pievienosies. Nepieciešams virzīties uz priekšu, mums ir vajadzīgs kompromiss, bet tas nedrīkst būt kaut kāds kompromiss, tam jābūt labam un stabilam. Un mums jāsaprot, ka jādara viss, lai banku noregulējuma mehānisms būtu veiksmīgs. Tad Par makroekonomikas nelīdzsvariem gribu piedāvāt kādu ideju, par ko pašlaik daudz diskutē Francijā, Francijas senātā. Proti, Eiropas zonai uh, vajadzētu piešķirt uh, tiesības lemt par uh, Eiropas budžetu, par paš, pašu līdzekļiem un nepieciešams uh, izveidot ciklisku risinājumu, kas ļautu uzkrāt līdzekļus labajos laikos un tērēt tos sliktajos laikos. Mēs izsakām šo uh, priešlikumu turpmākajām diskusijām. Liels paldies! Tagad uzklausīsim Andresu Honku no Vācijas. Yes. Jā, vielen dank, um, Herr Prezident. Paldies, priekšsādātāji. Es gribēju precizēt, ka es nepārstāvu Vācijas parlamenta vairākuma viedokli. Es pārstāvu kreisos spēkus lielāko opozīcijas grupējumu. Vācijā tiek analizēta eiro krīze, tās iemesli, uh, un arī makroekonomisko nelīdzsvaru problēma. Mēs redzējām tagad prezentācijā, ka Vācijai ir visai laba situācija. Mums ir 6% pārpalikums maksājumu kontos, bet Vācija līdz ar to arī rada problēmas un spriedzi Eirozonā, jo uh, tas ir tāds pretstats esošajiem deficītiem, un es gribētu zināt, ko domā padojama kungs. Kādi pasākumi būtu nepieciešami, lai mazinātu šo nelīdzsvaru? Domāju, ka būtu ļoti svarīgi panākt zināmā mērā harmonizāciju eirozonā, bet arī starptautiskajā līmenī, jo mēs redzam, ka tirsniecības bilances pārpalikums Eirozonā uh, ir diezgan izteikts. Un tad jūs runājāt arī par uh, fragmentēto kreditēšanas tirgu. Jā, mēs redzējām, kā attīstījās nodokļu likmes uh, no 2000. gada līdz 2008. gadam Eiropas Savienības dalība valstīs. Tad sākumā šī attīstība bija diezgan harmoniska, un tad uh, parādījās šie milzīgie nelīdzsvari līdz pat 14% Grieķijā. Tāpēc es gribētu jautāt, ko mēs varētu darīt, lai arī no um, procentu likmju jomā panāktu harmonizāciju. Un tad, um, jāsaka, es jau runāju ar Hangorija kungu Eiropas padomē. Ļoti labi, ka SAO pašlaik eh, runā par attīstību un sadarbību. Un varbūt arī mums vajadzētu Eiropas līmenī vairāk runāt par attīstību, nevis tikai par taupīšanu, vairāk par sadarbību, nevis konkurenci. Lielas paldies! Tagad uzklausīsim ārlietu komitejas priekšsētāju no Francijas parlamenta. Paldies! Es eh, gribētu sevišķi koncentrēties uz starpparlamentārās konferences organizēšanu. Taču vispirms par Eirozonas attīstību un eh, to, ka mēs redzam, ka Eiropas ekonomiskā monetārā savienība pamazām izkļūst no šīm problēmām. Protams, ka atsevišķas valstis šī krīze joprojām skār ļoti smagi, taču pamazām rodas arī taustām rezultāti. Deflācija un vienām valstīm, disciplīna citām valstīm. Šīs atšķirības eh, pilnīgi noteikti ir attālinājušas cilvēkus eh, no Eiropas eh, kopējā projekta uh, īstenošanas klātienē. Man šķiet, ka šai konferencei līdz ar to būtu jānotiek brīžos, kad uh, tiešām um, ir tādi būtiski, um, tādi, tādi būtiski brīžu laika ziņām. Jo, piemēram, janvāris nebūtu tas īstais laiks, martā padome komentēs uh, Uh, galvenās attīstības līnijas, un uh, jūnijas arī būs tāds izšķirīgs mēnesis. Tas arī ir svarīgi no redzamības viedokļa. Manuprāt, uh, ir ļoti būtiski saprast, kad tieši organizēt šo konferenci, lai tas būtu gan atbilstīgi galvenajiem notikumiem finanšu jomā Eiropas Savienībā, gan arī redzamības ziņām. Protams, ka konferenci varētu organizēt arī oktobrī pēc atzinuma izteikšanas, taču, jebkurā gadījumā, lai būtu šai konferencē kāds svars un lai būtu arī redzamība, iedzīvotāju vidū ir jānāk lajā ar konkrētiem secinājumiem. Kādēļ gan neorientēties uz kvalificēto vairākumu? Tad, protams, būtu arī jāatrisina jautājums par dalībnieku skaitu un apjomu un citiem jautājumiem, kas ir tehniski un šobrīd vēl nav atrisināti. Tāpat uh, vajadzētu īpašu komisiju, kas izskatītu Eirozonas pārvaldību un Eiropas finanšu stabilitātes instrumentu īstenošanas uh, jautājumus. Uh, Es domāju, tas ir ļoti būtiski un ir svarīgi, lai līdz Eiropas vēlēšanām būtu arī apakškomiteja, kas darbotos ar šiem jautājumiem. Paldies! Lielas paldies! Elīza Ferēra, Eiropas parlamenta deputāte. Jā, liels paldies! Divi jautājumi. Vispirms kolēģiem no nacionālajiem parlamentiem. Es eh, saprotu, ka Banku savienībā mums vēl ir panākams progress, taču nav iespējams panākt eh, progresu bez konkrētiem rezultātiem. Ir nepieciešams progress ar konkrētiem taustāmiem rezultātiem. Tāpat ir eh, vienlīdzīga attieksme nepieciešama pret jebkuras valsts bankām, lai kur tās atrastos. Un nogļo, nodokļu maksātāji nebūtu jāiesaista, ja tas ir iespējams. Taču tā nav padomis nostāja. Padoma teica pilnīgi pretējas lietas, taču jebkurā gadījumā jāatzīst, ka ir bijusi vienprātība padomē. Nu, tad jautājums ir tāds, kā jūs rīkojaties nacionālajos parlamentos, kā jūs kontrolējat un koordinējat dalību valstu nostājas, pirms tās dodas uz padomi, lai diskutētu par šiem jautājumiem. Un otrs jautājums ir par uh, būtiskiem elementiem, par kuriem šeit runājām. Protams, ka eiro darbības laikā ir bijusi izaugsme, taču kādēļ iekšējais tirgus globalizācija un valūtas tirgus uh, spēlē kādu lomu un kādu lomu tie spēlē? Uh, kāda loma ir dalībvalstu kontrolē vai tās trūkumam. Vēl jautājums par to, kas būtu nākotnē attiecībā uz šo elementu kontroli un pāraudzību. Ja, piemēram, būtu vai nebūtu kāds uh, stabilizators vai cita veida uh, elementi un jautājums par struktūra reformām. Kādas būtu šīs eh, struktūrālās reformas, eh, kas būtu veicamas eh, dalību valstīs? Ko jūs ar to domājat? Paldies! Paldies! Vārds budžeta komitejas vicepriekšsēdētājam no Grieķijas valdības. Paldies! Es eh, vēlos pateikties gan Eiropas parlamentam, gan Grieķijas parlamentam par šīs eh, konferences organizēšanu. Valstis, eh, kuras piedalās šajā programmā, tiek aicināta samazināt deficītu, lai samazinātu parādus. Tajā pašā laikā tām liek palielināt konkurētspēju, lai izskaustu atšķirības tekošo kontu jautājumam. Pirmo reizi Grieķija kopš otrā pasaules kara ir piefiksējusi deflāciju, kas uzlabo konkurētspēju, taču situācija pasliktinās parādu jautājumā. Mums ir primārais pārpalikums, taču tas viss faktiski neko nedod. Parāda dinamika ir tāda, ka tā tikai pasliktināsies. Kaut arī mēs īstenojam atbilstošu politiku, lai no tā izvairītos. Grieķijai nevajadzētu pakļauties deflācijai, bet mazākai inflācijai nekā vidusmēra inflācija citās dalībvalstīs, lai varētu veicināt konkurētspēju. Taču tas nav viegli, jo Eiropas centrālā banka saglabā Eirozonas inflācijas līmeni ap 1%, kaut arī tā varētu to pacelt līdz aptuveni diviem procentiem. Mums eh, liek noprast, ka valstis eh, pielāgošanas programmas ietveros eh, varētu paredzēt nedaudz lielāku inflācijas līmeni nekā paredzēts, lai uzlabotu konkurētspēju. Vai jūs piekrītat? Paldies jums! Lūkšu SAO ģenerālsekretāra vietniekam, galvenajam ekonomistam, atbildēt. Paldies par visiem šiem jautājumiem. Es ceru, ka es pierakstīju visu pareizā kārtībā. Centīšos atbildēt visiem. Visu pirms par nelīdzsvariem Eirozonā un ko šajā sakarā varētu darīt, ir tīpaši pārpalikumu valstīs, ko varētu darīt, lai mazinātu šos nelīdzsvarus pārpaklīguma valstu gadījumā ir kāds risinājums, kas ļautu ievērot gan šo valstu intereses, gan eirozonas intereses. Proti pārpalikums uh, maksājuma kontos parasti ir saistīts ar uzkrājumiem. Un es savu rekomendāciju pastāvīgā rekomendācija šādām valstīm Eirozonā un arī citur ir veicināt investīcijas. To var darīt, uzlabojot situāciju valstī, proti var liberalizēt pakalpojumu sektoru. Arī Vācijā, kur ražošana ir ļoti konkurētspējīga, mūsuprāt, ir joprojām nozares, kur varētu ražīgumu uzlabot un to varētu panākt liberalizējot pakalpojumu nozari un veicinot investīcijas. Tad, ja mēs veicināsim šādā veidā izaugsmi Vācijā, no tā gūs labumu visi. Un tad pievērsīšos jautājumiem kā, pēc kārtības. Kredītu fragmentācija tik tiešām ir ļoti svarīgs jautājums jārīkojas vairākos līmeņos. Visu pirms jāizveido sasaiste starp banku bilancēm, tad tā ir jāiznīcina šī sasaiste starp banku parādiem un valsts parādiem. Banku bilances varētu būt vājas, bet tas nedrīkst novest pie lielākiem valsts parādiem. Mums vajadzētu šo ļauno apli pāraud, bet te pašā laikā nepieciešams uzlabot konkurētspēju valstīs, kur bankas labprātāk piešķir kredītus konkurētspējīgiem uzņēmumiem. Šādā veidā mēs izveidosim enerģētisko efektu uh, starp uh, banku savienības uh, pasākumiem un pielāgošanas pasākumiem tad vispār jājautā, kā attīstījās šie nelīdzsvari un vai tie neattīstījušies jau pirms krīzes. Jūs noteikti atcerēsieties, kā mēs diskutējām par to, kā izveidot uh, monetāro savienību. Toreiz mēs runājām par fiskālo uh, pielagošanos un maksājuma kontiem. Krīze atgādināja mums par to, ka nelīdzsvars attīstās arī uh, vienotajā uh, tirgu, arī monetārajā savienībā. Ja ir divi negatīvie faktori, kurus es centos atspoguļot savā prezentācijā. Pirmkārt, vairākās valstīs uh, netiek nekas darīts, lai mazinātu konkurences trūkumus. Mēs to redzējām daudzās perifērajās valstīs Un uh, kapitālu pieplūdums, kredītu pieplūdums nāk no pārpalikumu valstīm. Tā kā arī pārpalikuma valstis un uh, arī bija iesaistītas krīzes izveidē. Nākotnē mums visu pirms jāizveido struktūrālā politika, kas mazinātu konkurences nelīdzsvarus. Tāpat ir nepieciešama kredītu sistēma, kas tiktu izmantota uh, Uh, lai piešķirtu kredītus, kur tie ir vajadzīgi. Jāizvairās no kredītu bumiem uh, gan Eirozonā, gan citur. Un ir vairāki instrumenti, kurus te var izmantot. Banku savienība ir viens no tiem, bet arī makro uzraudzības pasākumi, kas uh, palīdzētu mums novērst kredītu bumus, piemēram, nekustāmā īpašuma burbuļus. Uh, Mums ir nepieciešama efektīva kreditēšanas sistēma, kas piešķirtu kredītus nozareis, kur tas var nest labumu, konkurētspējīgais nozareis. Lūk, šādas problēmas jāatrisina arī Eirozonā. Tad uh, mēs vēlamies, lai nelīdzsvari nepazūstu pavisam, tiem jākļūst ilgtspējīgākiem. Mēs vēlamies lai kopējais pārpalikums mazinātos, jo tas veicina deflāciju eirozonā. Un mēs eh, ceram, ka pašreizējā izaugsmes politika varēs to sasniegt kopā ar labāku kreditēšanas sistēmu. Kas tad būtu šīs struktūrālās reformas? Visu pirms gribu jums atgādināt, ka pūliņi, eh, kas ir nepieciešami un uh, pielāgošanas izmaksas perifērajās valstīs bija sasaistītas ar fiskālo konsolidāciju, nevis struktūrālajām reformām. Piemēram, pielāgojumi darba tirgu labākais personāla izmantošanas uh, veids. Uh, tā, tā būtu struktūrālā reforma. Mums uh, labāk jāapmāca personāls un jāatvieglo cilvēkiem darba vietas maiņa. Tāpat mums jāpanāk, lai zemākas personāla izmaksas nozīmētu arī zemākas cenas. Tas nevienmēr līdz šim ir noticis. Struktūrālās reformas un attiecīgās programmas jāveido tā, lai tās nosēktu vairākas nozares, lai uzlabojumi vienā nozarē uh, stabilizētu situāciju arī citās nozarēs. Un tad par struktūrālo politiku visur pasaulē. Tā kā struktūrālajām reformām ir īpaša nozīme, tās var ļaut mums pāraut ciklisko dabu, un mēs varam, um, protams, struktūrālās reformas izmantot arī augošajās ekonomikās. Tomēr mums nepieciešams uh, pielāgot uh, struktūra reformu uzsākšanu attiecīgajam punktam makroekonomiskajā ciklā, lai tās būtu uh, efektīvas. Tad par deflāciju. Deflācija parādu valstīs ir tiešām lielā problēma, un tā var būt kontraproduktīva. Es domāju, ka kopumā Eirozonā ir nepieciešama nedaudz lielāka inflācija. Uh, tas atbilstu stabilitātei kopumā. Un tad pozitīvā cenu attīstība arī tajās valstīs, kur uh, cenas jāsabalansē, ir nepieciešama. Tā ir vienkārša arifmētika. Ja uh, mazinās cenas, tad uh, samazinās arī nominālais IKP. Tāpēc mums ir jāatrod arī šeit pareizs līdzsvars un es pilnībā piekrītu izteiktiem komentāriem. Protams, Eirozonas līmenī nepieciešams darīt vairāk, jo cenu dinamika ir ļoti spēcīga un jākoordinē cenu pielāgojumi, jo tikai uh, daļas no šīs stratēģijas neko uh, nopietnu un efektīvu mums nenesīs. And now, yes say thank you to him. Okay. Thank you, Mr. Brown. Liels paldies. Wir hatten vereinbart. Mēs vienojāmies, kolēģi. Jūs vēlaties kaut ko papildināt? Jā, protams, lūdzu. Es atvainojos, es piemirsu. Uh, atbildēt par automātiskajiem stabilizatoriem. Es domāju, ka Eirozonā vajadzētu mehānisms, kas ļauj e, šo ciklu nopludināt. Tam ir nepieciešams atrisināt divas problēmas. Pirmkārt, atrast finansējumu šim kopīgajam e, resursu katlam, uh, Un es tā esmu teikt pārliecināts, ka šajā brīdī Eiropas budžets būtu piemērotākais, bet to, protams, var apspriest. Otrakārt, kāda kritērija būtu jāpiemēro, lai asignētu resursus no šī kopīgā katla attiecīgajai valstī, kas nonākusi grūtībās. Tā ir tikai daļēji tehniska problēma, jo jūs varat iedomāties, ka, piemēram, resursi, mm, darba spēka, tirgus stabilizēšanai un tā tālāk, bet, protams, to varētu apspriest. Es piekrītu principām, ir dažādi veidi, kā to izdarīt, bet es domāju, ka monetārā savienība noteikti gūt labumu no šāda mehānisma. Paldies! Liels paldies! Mēs vienojāmies, ka Grieķijas parlaments un Eiropas parlaments vadīs šo diskusiju kopā. Lūk, tagad pirmais puslaiks ir beidzies. Kolēģis to novadīja. Paldies Mēmarākisa kungam. Bet tagad mums ir vēl seši runātāji. Un tad vēlreiz uzklausīsim atbildes. Tagad uzklausīsim Sērta kungu no Igaunijas. Sērta kungs. Eh, Aite. Eh, aus... Paldies, priekšsēdētājiem. Dargie kolēģi, arī es gribētu izteikt tādu vispārīgu komentāru, jo patiesībā es biju pieteicies uzstāties iepriekšējā diskusija rāndā, bet katrā ziņā ir skaidrs, ka Eiropas Savienības valstu budžetu koordinēšana un finanšu nozares klimata uzlabošana ir nesusi augļus. Un Eiropas Savienībai vajadzētu uzturēt šo reformu tempu, jo tādējādi mēs varētu izvairīties no riskiem nākotnē. Bet, ja runājam par to, kas mūs gaida nākotnē, tad ir ļoti svarīgi, lai jaunais Eiropas Savienības budžets būtu orientēts uz reformām un ekonomikas atveseļošanu. Lai arī pēdējos gados daudz esam sasnieguši, it īpaši koordinējot dalību valstu ekonomikas politikas. Tajā pat laikā šis process ir jāturpina, mēs nedrīkstam apstāties, lai atbalstītu uzsāktās reformas, kas ir ļoti svarīgas ekonomikas un monetārai savienībai. Labi instrumenti būtu, piemēram, reformu līgumi. Reformu līgumi uh, ļoti jauki iekļautos Eiropas semestra procesā. Es domāju, tas arī atbilstu uh, rekomendācijām, kas sagatavotas konkrētām valstīm un kas tad attiecīgi būtu saistīts ar šiem reformu līgumiem. Šie atsevišķie reformu līgumi paredzētu reformas dalību valstīs, ņemot vērā makroekonomisko situāciju katrā dalību valstī un tām līdzīgi. Mums priekšsētājs jau runāja par svarīgajām reformām, protams, darba tirgus, darba likumdošana, konkurētspēja, Piemēram, Igaunijā mums ir jākoncentrējas uz ražīgumu, jo ražīguma līmenis ir nepietiekams, tāpat laikā būtu jāpatur prātā izglītības sistēmas vajadzības. Un izglītības sistēmai ir jābūt atbilstošai ekonomikas vajadzībām. Uh, Igaunija izkļuva no krīzes visai veiksmīgi, lai arī, protams, bija savi zaudējumi, bet mums noteikti palīdzēja struktūrālās reformas, kas sakārtoja monetāro politiku un finanšu tirgus. Un es ceru, ka šīs dienas konference dos jaunu iedvesmu, kā koordinēt ekonomikas rīcību politiku. Paldies! Paldies! Omcikta kungs! no Nīderlandes lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Es uh, runāju Nīderlandes uh, Kristīgo demokrātu partijas vārdā. Es gribētu pateikties par to, ka jūs ļoti konkrēti iezīmējāt esošās problēmas, un vēl būtu ļoti labi, ja jūs pirms tam būtu izplatījuši materiālu, ko šeit prezentējāt, un tad mēs labāk būtu varējuši strukturēt diskusijas. Iepriekšējie trīs, četri runātāji aicināja izveidot nelielu darba komiteju šovakar, kas apspriestu šīs asamblējas eh, darbu nākamajās reizēs, jo daudz cilvēki šeit piedāvāja jaunas idejas, piemēram, reformu līgumi, eirozonas budžets, tās ir jaunas idejas, bet tā kā mēs eh, nesagatavojam secinājumu tekstu iepriekš, tad tagad mēs tikai runājam par to. Tādēļ es ierosinu nākamreiz šo diskusiju strukturēt, izplatot iepriekš materiālus. Tas būtu ierosinājums Eiropas parlamenta pārstāvjiem un Eiropas parlamenta priekšsēdētājiem. Tālāk runājot par Banku Savienību. Es dzirdu cilvēku stāstam par to, ka uh, mums būtu jāatdala valsts parāds no banku parāda. Tas ir ļoti svarīgi, jo, piemēram, īrijas situācija nogremdēja viena banka. Tajā pat laikā, ja mēs turpināsim Eiropas Savienībā bankas apvienot, piemēram, lielās bankas no lielajām valstīm apvienojas, tad tās uh, var apgāst un sagraut visu budžetu. Vai mums ir garantijas, ka netiks veidotas bankas, kas ir pārāk milzīgas šiem procesiem? Es gribētu dzirdēt SO viedokli par bankām šajā ziņā. ziņā. Gribētu pievienoties Hunkel kungam. Mēs gribētu vairāk zināt par to, ko SO prie, eh, iesaka valstīm, kurām ir maksājuma bilances pārpalikums, un tā valstīm, kurām ir eh, budžeta deficīts, eh, maksājuma bilances deficīts. Kā būtu iespējams mazināt šo deficītu, takošo maksājuma deficītu? Paldies! Paldies! Šočikni kungs lūdzu. He is not here. Viņš šeit nav. Biraldī kungs lūdzu. Merci, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es um, vispirms vēlētos jums pateikties par šīs sanāksmes organizēšanu un pāris komentāri, kas varbūt jums liksies ne pa tēma, jo es vēlētos izteikties vispirms par uh, trim komitejām, kas uh, strādā šajā sakarā. Es gribētu ieteikt pievienot arī budžeta kontrolas komiteju. Parlamentam ir jākontrolē ne tikai izpildvar, bet arī budžets. Un budžeta kontrolas eh, jautājumos mēs, kā Eiropas parlaments, joprojām esam diezgan eh, šokāti pēc uh, pēdējiem lēmumiem, kas tikuši pieņemti un pēc pēdējiem eh, jaunumiem. Tātad nav nekāds politiskās eh, kontrolas, nav nekāds budžeta kontrolas eh, šajos jautājumos, un es vēlētos pievērst uzmanību arī Nacionālo parlamentu kolēģiem, jo ir jāuztraucas, ir jābūt šokā par šo instrumentu, kas ir kopienas līmeņa instruments, ko nevar klasificēt par kopienas instrumentu, jo te runa ir par sabiedrību, kas kuras mītne ir Luksemburgā. Es eh, vēlētos teikt, ka mēs te pulcējamies 13. pants sakarā, taču 12. pants sakarā samitam uh, ir jānotiek, un pēdējais, manuprāt, bija 2013. gada pavasarī. Jautājums uh, Van Rompēj kungam bija par to, kā valdību vadītāji īstenos praksē nosacījumus, kas e, ir saistīti ar e, Eiropas parlamenta vēlēšanām. Tas ir ļoti būtisks e, jautājums, jo šeit runa ir par vienošanām, kas tika pieņemtas, neņemot vērā iedzīvotāju intereses un neņemot vērā eh, to, kāds varētu būt viņa viedoklis. Kā tad pirms vēlēšanām valdību vadītāji nāks klajā ar šiem priekšlikumiem, vai tā būs vadošā partija vai koalīcija? Es būtu gribējis, lai Van Rompē kungs atbild uz šo jautājumu. Tas ir ļoti svarīgi, jo 2016. gadā būs politikas pārskatīšanas klauzula, kas būs par 14. 20. gada periodu, un Tādēļ mums ir jāsaprot, kā tad tieši darbojas demokrātija Eiropas Savienībā. Es atbildēšu jums sanāksmes beigās, taču runa šeit nav pilnīgi nemaz par 13. pantu. Tas ir tas, ko jūs beigās teicāt. Mēs šeit runājam par 13. panta pirmo sesiju. Nākamais runātājs. Yes, I, I agree about. Jā, es piekrītu par um, to, ko teica profesora kungs. Eirozona pēc uh, divām recesijām, ko tā ir um, piedzīvojusi pēdējo gadu laikā, šobrīd pamazām sāk atkopties. Tas gan ir diezgan pieticīgi, aptuveni 1% apjomos. Taču ir vēl daudz problēmu, kas paliek neatrisinātas dalību valstīs. Dominējošais viedoklis ir diezgan optimistisks. To mēs dzirdējām iepriekšējā sesijā. Par to, ka nodokļu taupības režīms uh, un reformas ir veiksmīgi darbojušās. Tātad varētu gaidīt rezultātus. Nepieciešams tikai ilgāks laiks un elastīgāka piemērošana valstu līmenī. Tā runā. Taču man ir diezgan lielas šaubas par šādām prognozēm. Ja mēs skatāmies nākotnē, tad pat pieņemot to, ka taupības režīmu papildinās jaunā pieeja Briselē, Es domāju, ka šādas pielāgošanās nevarēs atrisināt Eiropas zonas problēmas, sevišķi perifērijas valstīm. Runājot par iekšējo izvērtējumu, ko jūs minējāt, par devalvāciju, ko jūs minējāt. Protams, ka pieaugs eh, konkurētspēja un eksports eh, šādā gadījumā, taču tas piespiedīs visu eirozonu kopumā, sakot šādam konkrētam module, modelim. Proti, būs atkarība no Ķīnas, Indijas un citu reģionu patērētājiem. Šādi skatoties, mēs varētu bažīties par to, ka sakojot šādas politikas struktūrai, būs ne tikai lielāka, būs nevis lielāka izaugsme, bet stagnācija. Tas, tas būs drīzāk uh, tas, kas mūs sagaida. Attiecīgais ģenerāldirektorāts komitejā publicēja ziņojumu par to, ka nākamajos desmit gados, ja nekas nemainīsies, tad Eiropai palielināsies IKP uz cilvēku par aptuveni vienu procentu. Taču tas samazināsies attiecībā pret ASV un atgriezīsies 65. gada līmenī, kad Eiropa sāka piedzīvot izaugsmi. Mans jautājums ir par to, ka, protams, struktūrālās reformas ir ļoti svarīgas, taču vai mēs varam atzīt to, ka makroekonomiskā politika ir um, tādā situācijā, ka ir ļoti būtiski ņemt vērā iekšējo pieprasījumu. Ja mēs eh, pieņemam to, ka makroekonomiskās atšķirības eh, ir viens no svarīgākajiem iemesliem, kādēļ eh, ir šīs atšķirības, tad, nu, es domāju, kāds būtu jūsu viedoklis par to. Lies paldies! Nākamais runātājs eh, Francesko Karielas kungs. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Dārgie kolēģi, es eh, vēlētos pievērst jūsu uzmanību šādiem jautājumiem. Līgums. Nu, es gribētu par to runāt no juridiskā viedokļa. Gribētu atgriezties pie 99. gada, kad um, tika ieviests eiro. 1. janvārs 1999. gads parādās uh, tātad um, valūta, kuru reglamentē teksts uz kuru mēs arī varam atsaukties šajā kontekstā, un tas ir pretrunā tā laika esošo regulējumu. Tātad šeit ir pretrunas ar 104c līguma punktu, otro trešo rinkopu. Dāmas un kungi, Pie šādiem secinājumiem nonācis eh, bijušais eh, Itālijas finanšu ministrs, un viņš arī ir profesors. Un viņš eh, ir nonācis pie secinājumiem, pie kuriem um, nav gan nonākuši ne parlaments, ne citas institūcijas, taču nav arī tos apstrīdējušas. Tātad mēs gribētu skaidru, precīzu atbildi Eiropas iedzīvotājiem. Kādas tad ir šīs pretrunas vai ir atbilstība Eiropas Savienības līgumam vispār? Vai vispār bijusi tajā laikā atbilstība spēkā esošajiem tiesību aktiem? Es eh, varu jums eh, arī minēt konkrētākus piemērus eh, no šiem tiesību aktiem, lai uzsvērtu, kādas ir šīs atšķirības. Taču jums ir pieeja šiem tiesību aktiem, jūs varat paši par to pārliecināties. Un kāda tad ir saikne ar šo regulu 1466? Šī regula samazina katrai valstī eh, ekonomisko rīcības brīvību. Rezumējot, tātad šādi ir bijušā finanšu ministra profesora izdarītie secinājumi. Kāda būtu jūsu atbilde? Paldies! Nu, šobrīd sarakstā ir tikai viens runātājs. Iko Piemenes kungs. Piemenes kungs. Pieminam kungs no Latvijas. Paldies, man ir konkrēts jautājums Padona kungam. Mana valsts ir piedzīvojusi ļoti lielas grūtības pēdējā krīzē, kā tas visiem zināms. Dzīves kvalitāte ir ļoti zema. Labi, es turpināšu latviski, ja? Es drīkstu taču latviski, vai ne? Tad runāšu arī latviski. Iekšzemes koprodukts, kuru ražo mūsu valstī, um, ir uh, par, per capita ir viszemākais Eiropas Savienībā, varbūt tikai Bulgārija un Romānija tas ir uh, augstāks. Uh, lai sasniegtu uh, Eiropas valstu labklību vēl šīs paudzes laikā, Latvijai ir jādubulto savi ienākumi vienas paudzes laikā. Un šādu izaugsmī nodrošina iekšzemes koprodukta pieaugums 7% gadā vismaz 20 gadus pēc kārtas. Pasaules banka 2008. gadā sastādīja izaugsmēs ziņojumu, kuru secina, ka 7% pieaugumu var sasniegt, ja kopējais investīciju līmenis valstī gadu sasniegs 30% no iekšzemes koprodukta, skaitot kopā privātas un valsts investīcijās. Un, lūk, ar to eh, es vienkārši gribētu pavaicāt, vai ir iespējams nodrošināt tik lielo izaugsmēs eh, eh, kredit, kredit, investīcijas līmenī, pildot fiskālā kompaktā prasības pilnībā. Manuprāt, šīs uzdevums nav izpildīts, nav izpildāms, nav iespēju vienkārši sekot fiskālam kompaktam un panākt uh, m, dzīves kvalitātes pieaugumu mūsu valstī uh, Uh, līdz uh, Eiropas vidējas līmenim. Kāds būs jūsu viedoklis, lūdzu? Paldies! Thank you very much. Lielas paldies! Vai būtu vēl kāds pēdējais jautājums mūsu runātājam? Padona kungam. Paldies par jūsu jautājumiem. Padona kungs, lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Es centīšos atbildēt uz jautājumiem to uzdošanas secībā. Vispirms, protams, jautājums par banku bilanču atvesaļošanu un uzlabošanu. Šeit atbildi varētu būt ļoti gara, bet gribu tikai pateikt vienu lietu. Eiropas banku sistēma patreiz ir pakļauta ļoti skrupulozai, aktīvu novērtēšanai un stresa testiem. Un es domāju, ka šī ir ļoti laba iespēja radīt priekšnosacījums progresīvai banku savienībai, jo Lai to izdarītu, institūcijām ir jāiesaistās ļoti aktīvi no vienas puses, no otras puses tas nozīmētu banku sistēmas stiprināšanu. Tādēļ es šo procesu uzskatu par ļoti svarīgu. Un es savu gribētu rekomendēt gan aktīvu novērtēšanu, gan stresu testu veikšanu caurskatāmi, tādējādi izvairoties no uh, reputācijas eh, zaudēšanas. Tas ir tādēļ, ka, teiksim, Eiropa neizturēja šo stresa testu pēc tā, kas notika ASV. Tālāk dilēma par to, kā valsts ar pozitīvu maksājumu bilanci uh, varētu palīdzēt atrisināt situāciju valstīs, kurās ir deficīts. Piemēram, šīs rekomendācijas varētu būt ļoti vērtīgas arī Vācijai. Uh, Tas ir. E, nevajadzētu tiekties uz fiskālo ekspansiju, bet drīzāk pārnest to uz vietējām investīcijām. Tādējādi Nīderlandes ekonomika, piemēram, varētu uzlabot investīcijas privātajā sektorā ar veselu rindu pasākumiem, kas attiecīgi e, ļautu pārveidot šo budžetu, kas nodrošinātu vēl lielāku izaugsmu un ieņēmumus. Tālāk tika izvirzīts jautājums par to, vai vajadzētu paļauties tikai un vienīgi uz fiskālo konsolidāciju struktūrālajām reformām un neko nedarīt makroekonomikas jomā. Man atbildi ir, protams, nē. Un es jau iepriekš sniedzot atbildes teicu, ka struktūra reformu ietekme ir daudz vājāka uh, ja kopējā makroekonomiskā situācija ir neapmierinoša. Tādēļ mēs gribētu redzēt spēcīgu, veselīgu makroekonomisko vidi ar veselīgu pieprasījumu, kas ir papildinātas ar struktūrālajām reformām un pielāgojumiem. Tātad drīzāk jautājums ir, no kurienes mēs varētu ņemt šo nepieciešamo makroekonomisks uh, pieprasījumu. Man nav maģiskā risinājuma, bet es varētu uzskaitīt uh, dažādus e, šī pieprasījuma pieauguma avotus. Viens tātad ir globālais pieprasījums. Labās ziņas ir tās, ka jaunatīstības valstu ekonomikas uh, turpina uzrādīt strauju pieaugumu tempu, līdz ar to varētu palielināties eksports, bet ar to vien nepietiek. Kā ar citiem instrumentiem? Katrā ziņā uh, vienot monetārā politika varētu daudz palīdzēt. Un šodien ar daudz lielāku pārliecību var teikt, ka pēc agresīvas monetārās politikas pieredzes ASV un tagadējās agresīvās monetārās politikas Japānā, mēs esam mācījušies, ka monetārā politika var būt ļoti radoša un ilgtermiņā un vidējā termiņā var veicināt privātā pieprasījuma pieaugumu. Līdz ar to Es ceru, ka Eiropas centrālā banka varētu mācīties no Āzijas un ASV, bet tas nav viss. SAO vairāk kārtīgi ir norādījusi, ka būtu nepieciešams Eiropas Savienības investīciju programmas, ko finansēt ar tā saucamajām projektu obligācijām. Tas varētu zināmā mērā atrisināt gan pieprasījumu, gan uh, piedāvājumu. Tālāk fiskālā politika. Ko varam darīt ar to šodien, patreizējā situācijā? Es uzskatu, ka mēs varētu izdarīt daudz vairāk divās lietās. Pirmkārt, ātrums, kādā notiek fiskālā konsolidācija. Mēs redzam, ka e, IKP e, pret parādu saistībām, tad šis parāds arvien sarūk, bet mēs esam ieguši pierādījums tam, ka uz noteiktu ieņēmumu apjomu nodoklus, nodokļus var pielāgot un izveidot tos daudz draudzīgākus gan aktīvu pieaugumam, gan investīcijām. Valstīs ar pozitīvu izdevumu dinamiku ir iespējams ietekmēt fiskālo situāciju. Tie var būt arī marģināli elementi, nelieli elementi, bet ja šo nelielo pienesumu apvieno, tas var būtiski palielināt pieprasījumu Eiropā potenciālā izaugsme reāli ir kritusies pēdējos 10 vai 15 gados. Tātad mans teiktais varētu gan palielināt pieprasījumu, gan arī atrisināt vairāk struktūrālās problēmas. Aizmirst vēl vienu jautājumu. Latvijas eh, parlamenta deputātu jautājumu Es varbūt jautājumu pilnībā nesapratu, bet ja jautājums ir par to, vai e, ir iespējams e, fiskāli kompakt e, savietot ar labklājības līmeņu pieaugumu, man atbild vienkārši atbild ir jā, un tas ir vairāk iemeslu dēļ. Ja parāda dinamika tiek uzskatīta, uzskatīta kā neilgtspējīga tirgos, riska prēmija pieaugs. Tas nozīmē, ka vairāk resursi būs jāvēlt, lai apkalpotu parādu, un tas noteikti mazinās izaugsmu. Liels paldies! Paldies visiem, kas piedalījās šajā diskusijas daļā. Es vēlētos tagad izteikt dažus noslēguma komentārus. 13. panta programmas sakarā un kopējai informācijas gribētu uh, atgriezties pie tā jautājuma, kas tika izteikts Van Rompei kungam un um, komisijai, proti, uh, ko mēs plānojam darīt. Mums ir ļoti skaidra pozīcija attiecībā uz darbu ar komisijas priekšsādātāju. Pirmo reizi Eiropas Savienības vēsturē visas uh, politiskās grupas ir apņēmušas pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām izvirzīt savus kandidātus uh, komisijas priekšsēdētāju postenim. Sociāldemokrāti to jau ir izdarījuši. Jūs zināt, ka liberāļi pašlaik uh, vēl izšķir starp Oliju Rēnu un Ginteru Giferhofstatu būs tādas iekšējas vēlēšanas šajā politiskajā saimē, izmantojot internetu, un Eiropas Tautas partija izvēlēsies vēl no nu, vairākiem kandidātiem, un tas notiks 6. un 7. martā Dublinā. Tātad gan zaļie, gan liberālie, gan tautas partija un sociāldemokrāti visi paziņos par komisijas priekšstādātāju kandidatūru pirms parlamenta vēlēšanām. Un ja šī politisko partiju grupa iegūs vairākumu parlamenta vēlēšanās, tad tas arī būs parlamenta kandidāts bet jāsaka, no demokrātijas skata punkta būtu neiespējami un bezatbildīgi jau tagad pateikt, kā rīkosies padomē, jo parlaments būtībā tikai izsaka kandidatūras uz Eiropas komisijas priekšsādātāju posteni. Kandidāti būs zināmi, un atkarībā no parlamenta vēlēšanu rezultātiem, tad būs uh, viens vai cits kandidāts. Bet jāsaprot arī, ka jebkurš kandidāts būs spiests arī saņemt kvalificētu balsu vairākumu gan parlamentā, gan padomē. Būs jāpanāk vienošanās. Tā kā nevar tagad pateikt, kā izskatīsies kompromiss, Protams, tas būs viss atkarīgs no parlamenta vēlēšanu rezultāta un no balsošanas gan parlamentā, gan padomē. Bet eh, vēlētājiem pašlaik ir neparedzēta liela iespēja ietekmēt šo iznākumu. Bet, kā es teicu, gan parlamentā, gan padomē Eh, šim kandidātam vajadzēs savākt balsu vairākumu. Tāpēc šis jautājums eh, eh, bija jau pirmkārt vērsts uz cilvēku, kas nebija klāt, un otrkārt tēma. Un vēl cita lieta. Es saprotu, ka šajā telpā sēž cilvēki ar dažādiem viedokļiem. Mēs vēlējāmies atgriezties pie pamatjautājumiem, un tāpēc eh, sagatavojām tādu darba kārtību šai konferenci, kāda tā ir, kas attiecās uz turpmākiem darbiem un turpmāko attīstību. Par to visu mēs lēmsim pēc konferences beigām. Tiks uzsākts process, kurā mēs izmantosim eh, visus līdz šim pieejamos dokumentus, un būs arī darba grupa. Es lūdzu jūs tagad, nākamajās pāris dienās, pievērsties lietas būtībai, nevis e, reglamentam un uh, organizatoriskiem jautājumiem. Šīs konferences pamats ir 13. līguma pants. Un tēmas kuras mēs izskatām, ir vairākas un visai plašas, jo mēs sasaistām 13. pāntu ar Eiropas pusgadu un cenšamies to izdarīt divarpus dienās. 13. pants, kas ir šīs konferences pamats, nosaka fiskālo kompaktu kā savu tēmu, ne vairāk, ne mazāk. Šī nav COSAC konference. Kā es teicu, tad pamats ir 13. pants un uh, daļēji arī 9. pants, kā tika izlemts Nikosijā, jo mēs vēlamies nodrošināt demokrātiski caurskatāmu viedokļu apmaiņu par visiem jautājumiem, kas ir saistīti ar fiskālā kompakta jomu. valstu parlamentos un Eiropas parlamentā. Šie jautājumi tiek skatīti vairākās komitejās. Uh, Eiropas lietu komiteja un ārlietu komiteja ar to mazāk ir uh, saistītas, bet vairāk tā ir ekonomikas un uh, citu lietu komiteja un budžeta komiteja, kas ir atbildīgas uh, par šiem jautājumiem. Uh, Dažos parlamentos tās var būt arī citas komitejas, kas arī grib piedalīties šajā diskusijā. Bet mēs nevaram to visu uh, veidot tā, lai iekļautu pilnīgi visus valstu parlamentu deputātus, kas sevi uzskata par atbildīgiem. Ja pie mums arī budžeta kontrolas komiteja un iekšējā tirgus komiteja un reģionālā komiteja arī gribētu aktīvāk iesaistīties organizatoriskajos jautājumos un sagatavošanas darbos. Trešdien mēs lūkosimies, kā to varēs paveikt un vai varēs piesaistīt vēl citas komitejas, nevis trīs pašlaik izraudzītās komitejas. Bet uh, Ja mēs runājām par lēmumu pieņemšanu, tad mēs neesam lēmumu pieņēmēji šeit Eiropas parlamentā, un tiešām mums ir citas kompetences nekā dalību valstu parlamentiem. Mēs varam šeit tikai apmainīties ar viedokļiem un idejām, un mēs varam šo pieredzi apkopot diskusijas beigās un veicināt turpmāko dialogu. Bet lūdzu saprotiet, ka pašlaik mēs vēl tikai attīstām mūsu sadarbību. Nākamnedēļ, piemēram, dalībvalstu parlamentu ģenerālsekretāri tiksies ar Eiropas parlamenta ģenerālsekretāru, un viņi savā tikšanās reizē arī runās par to, kā mēs varam uzlabot savu sadarbību, cik tālu mēs varam iet un ko mēs nevaram darīt. Bet Viss, kas līdz šim tika izstrādāts, tiks, protams, integrēts šajā procesā, ko mēs abi centīsimies noslēgt tagad līdz nākamajam procesa posmam. Un tas, ko mēs apņēmāmies Viļņā, mēs eh, to visu vēlamies attīstīt. Protams, mēs vēlamies turpināt to, bet, diemžēl, tas neizdosies pilnībā divarpus dienās pamatprincips ir tāds, ka mēs neesam de facto lēmumu pieņēmējs. Un tāpēc mums ir jāpanāk konsens. Ja mēs nevaram vienoties savā starpā, ja mēs sadrumstalosimies un izveidosim šeit vairākas opozīcijas, tad mēs ne tikai neko nepanāksim, bet arī uh, pārsniegsim savu mandātu. Paldies šodien visiem, kas piedalījās saturiskajās debatēs. Tagad jūs varēsiet piedalīties sanāksmēs, ko organizē politiskās grupas, ir paredzētas arī darba vakariņas, un rītdien mēs tiksimies pulksten pusdesmitos, 9.30 un runāsim par trojkas izmeklēšanu par parlamentu darbību un saistītajiem jautājumiem. Paldies un tiekamies rītdien pusdesmitos.